Dear colleagues, please. Dārgie kolēģi, ieņemiet savas vietas. Es vēlētos šeit sveikt komisāru Margaritu Vestageru. Un šajā viedokļu apmaiņā, konstruktūrātajā dialogā, tas ir mūsu pirmais struktūrātais dialogs 2017. gadā. Un tas nāk pēc mūsu balsojuma februārī par uh, paši, pašiniciatīvas ziņojumu par konkurences politiku. Un, diemžēl, šī ir visai skumja diena briesmīgo Parīzes, uh, briesmīgo Briseles uzbrukumu gada diena, kur mēs pieminējām šorīt no rīta plenāras sesijā. Un šodien ir arī jubileja arī dalību valstu konkurences iestāžu pilnvaru palielināšanai, lai tās varētu efektīvāk darboties vienotajā tirgū. Tur ir jaukta, jaukts tiesiskais pamats. Atcerieties, ka mums par to bija uzklausīšana un seminārs, un tas ir priekšlikums, kas jāapstiprina koplēmuma procedūrā un ir ārkārtīgi svarīgs mūsu vienotā tirgus darbībai. Mēs ļoti priecājamies par šo priekšlikumu. Pateicamies arī komisārai par viņas darbu un centieniem sagatavot mums priekšlikumu par eh, konkurētspēju koplēmumu procedūrai. Uzklausīsim vispirms eh, komentāri, un pēc tam droši vien sakos daudz eh, jautājumu un arī atbildes. Margarita, vērts tev. Liels paldies! Liels paldies arī par eh, to, ka atgādināja, ka šī par dienu. Tā kā šodien aprit gads kopš teroristu uzbrukums atricināja Briseli. Manuprāt, ir īstais laiks, lai mazliet piepauzētu mūsu dzīvē un godinātu tos cilvēkus, kas uh, uzbrukumā uh, zaudēja savus tuviniekus, draugus, mīļotos, bet arī tiem, kas eh, palīdzēja mums eh, saņemties. Mēs kā Eiropas Savienības uh, iestādes pārstāvji turpinām strādāt kopā, lai iestātos pret terorismu un turpinātu strādāt uh, pie tā, lai pasaulē valdītu miers un brīvība. Pēc trim dienām mēs svinēsim 60. Romas līguma gada dienu, kas lika pamatu brīnišķīgai sadarbībai. Tas lika pamatu vienotajam tirgumam. Un es eh, domāju, ka jūs zināt, cik kaismīgi es uh, iestājos par to, ka mēs stiprinām konferenci, uh, konkurenci, lai aizsargātu Eiropas patārētājs, lai viņi varētu par pieejamām cenām iegādāties labas kvalitātes produktus, bet tas nav tikai komisijas darbs, gluži pretēji. 2014. gadā tika pieņemts uh, vairāk nekā 10 tūkstoši 000 lēmumu konkurences jomā, kuras pieņēma nacionālās konkurences iestādes. Tas ir uh, ļoti iespaidīgi, un tas nozīmē, ka nacionālajām iestādēm ir jāstrādā ļoti aktīvi, lai nodrošinātu konkurenci, darba vietas. Un tas, protams, nozīmē, ka šīm iestādēm uh, ir nepieciešamas tās pilnvaras, kuras tām ir vajadzīgas, lai to varētu izdarīt. Tāpēc es pateicos jums priekšsādātāji par jūsu laipniem vārdiem sākumā, jo mēs uzskatījām, ka bija ļoti nepieciešams nodrošināt to, ka priekšlikumam ir divējāds juridiskais pamats, lai mēs šajā darbā varētu koplēmu procedūrā iesaistīt parlamentu un dalību valstis un nodrošinātu, ka nacionālajām konkurences iespēja, iestādēm uh, ir nepieciešami instrumenti, lai piemērotu konkurences noteikumus uh, spēcīgi un lai jūs nevarētu piekopt negodīgu uzņēmēju darbību, ja darbojaties uh, vienā valstī un veicat uh, uzņēmēju darbību citā valstī. Kā jau jūs pieminējāt, pagājušajā mēnesī tika sagatavots uh, ziņojums, kurā komisija tika aicināta nodrošināt to, ka nacionālajām konkurences iestādēm ir nepieciešamās pilnvaras. Un kā jau es teicu, šobrīd priekšlikums ir gatavs. Mēs strādājam ļoti ātri. Nē, nu būtībā mēs to sākām nedaudz agrāk, jo tas balstās uz uh, sabiedrisko uzklausīšanu, kas gādā par to, ka ne tikai nacionālajām iestādēm ir nepieciešami instrumenti. Mēs uzklausījām arī uzņēmēju kopienu, patērētāju organizācijas, kuras atbalstīja mūsu centienus. Kopā ar mums, kopā ar jums mums ir jāpanāk, lai nacionālajā līmenī šī konkurētspēja ja darbotos labāk, lai uzņēm, uzņēmēji zinātu, kas uh, viņiem draud, ja tiek uh, saņemtas ziņas par kārtēlu. Tāpēc ir nepieciešami finanšu un cilvēku resu, resursi, lai iestādes varētu labi darboties, un ir nepieciešams arī garantijas par neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, lai to nevarētu iespējot nec politiķi, nec valdības, bet lai iestādes varētu pieņemt lēmumus balstoties uz pierādījumiem un judikatūru. Šis priekšlikums likvidēs arī šķēršļus, kas šodien nacionālajām konkurences iestādēm liedz noteikt sodus, un tas liks uzņēmumiem padomāt divreiz pirms tie pārkāps mūsu noteikumus. Protams, līdzi pilnvarām nāk arī liela atbildība un visām konkurences iespējām ir jāizmanto sava autoritāte pienācīgi pilnībā ievērojot uzņēmumu tiesības uz uh, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Arī tas izskanēja sabiedriskās uzklausīšanas procesā. Un tā noslēgumā es ceru, ka mēs varēsim nodrošināt, ka Eiropas patērētā izbaudīs uh, visus labumus, ko sniedz labāka konkurence, mūsu vienotais tirgus varēs labāk darboties un, sakot, darboties labi, es nedomāju tikai uh, labākas uh, cenas, bet arī izaugsmi un vairāk darba vietu. Vēl viena lieta no šī ziņojuma, par kuru mēs esam daudz pēdējā laikā domājuši, ir, kā konkurence var palīdzēt lauksaimniekiem nodrošināt ilgtspējīgu darbību, jo konkurence nosaka cenas tirgu, no kura lauksaimnieki ir atkarīgi. Eiropas Savienības tiesa apstiprināja komisijas lēmumu par kārteli lobbarībā, kas satura fosfātus. Tur tika noteikts ievērojams sots. Tas pats attiecas arī uz um, saplūšanu kuras rezultātā seši lielākie ražotāji, no sešiem lielākajiem ražotājiem palika tikai trīs. Mēs ļoti rūpīgi vērtējam šo saplūšanu, lai nodrošinātu, ka patērētāji nav zaudētāji, jo daudz no šiem patērētājiem varētu būt lauksaimnieki. Un pirms mēs varam apstiprināt šos lēmumus, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas, tā gala rezultātā nepieaugs cenas un ka tas neatturēs uzņēmums no darba, lai izstrādātu jaunus produktus, kas ir drošāki gan lauksaimniekiem, gan vidē. Protams, ka Eiropas uh, Savienības lauksaimnieku nākotne nav tikai komisijas rokās, bet uh, viņi var daudz darīt, lai uzņēmumi strādātu efektīvāk, ja viņi to dara kopā, piemēram, apvienojoties uh, ražotāju organizācijās, kas viņiem ļautu apstrādāt un izplatīt savas ražojumus uh, kopā. Tas varētu sniegt pievienoto vērtību tirgu un nodrošināt lielākus ieņēmumus, kas daudz viet ir uh, sāpīga problēma. Un, ja viņi to darīs pietiekami plāši, tas var uzlabot uh, uzņēmumu dzīvot spēju, vienlaikus nodrošinot zemākas cenas patērētājiem. Un tieši tāpēc eh, pirms vairāk nekā gada mēs sagatavojām vadlīnijas, lai pasargātu lauksaimniekus, kas eh, ražo olīveļu, lielopu gaļu un um, kultūras, eh, kas auga aram zemē, lai viņi varētu nodrošināt efektīvāku darbību. Un mēs uh, strādājām cieši kopā ar komisāru Hoganu, lai saprastu, ko vēl mēs varam darīt lai padarītu no, konkurences noteikumus vienkāršākus un labāk funkcionējošus lauksaimnieku labad. Gribēju teikt arī dažus vārdus par valsts atbalstu. Pēdējo gadu laikā komisija ir strādājusi pie, pie apstiprināšanas pieprasījumu atsaukšanas. Mēs uh, apstiprinājām darbību tā sauktajā, tā sauktajā vispārējā bloka atkāpē var doties uz um, rezultātu tabulu un izskatās, ka tas darbojas. 2013. gadā gandrīz, uh, viss, uh, jauna, gandrīz viss jaunais valsts atbalsts, kas tika izmaksāts uh, tajā gadā, bija jāapstiprina komisijā, lai tas varētu notikt. Bet šobrīd Tas attiecas vairs tikai uz 4% gadījumu. Jums ir nepieciešams saņemt atļauju, pirms jūs uh, varat uh, uzsākt šo darbību. Un šobrīd uh, regula aptver arī ostas un mazās lidostas, un varbūt mēs varam darīt vēl kaut ko, lai dalību valstis varētu ātrāk īstenot savas idejas. Un, ja mēs uh, sniedzam valsts atbalstu, lai mēs to varētu darīt efektīvi. Uh, Mēs arī daudz strādājam pie tā, kad uh, valsts līdzekļi neskaitās valsts atbalsts. Pagājušajā gadā mēs uh, publicējām um, dokumentu par to, ko mēs saprotam ar valsts atbalstu. Bet varbūt vēl svarīgāk ir tas, ko mēs neuzskatām par valsts atbalstu. Tātad situācijas, par kurām uh, komisijai nebūtu jāuztraucas. Un te mēs pieņēmām virkni lēmumu, kuros uh, skaidrojām, kad uh, atbalsts nav atbalsts, jo tas neietekmē kopienas līmeni, piemēram, atbalsts nelielai Nīderlandes ostai, kas, kur apkalpo praktiski gandrīz vai tikai neliels zvejas kuģis vai Vācijas Fēras salā, salā, kur ir ļoti maz iedzīvotāji. Un mēs skaidrojam arī, kas ir tie gadījumi, kas ietekmē tirzniecību, traucē konkurenci. Bet uh, kas attiecas tikai uz dalību valsti, tad to nevar uzskatīt par valsts atbalstu. Un nu, turpinot um, šādā veidā gadījumos, kad konkurence nav apdraudēta, mēs varētu palīdzēt dalību valstīm ieguldīt uh, projektos, kur tas tiešām ir svarīgi, un tās to var izlemt patstāvīgi un ātri. Un uh, tas uh, arī palīdz mums koncentrēties uz gadījumiem, kas uh, tiešām ietekmē konkurenci, piemēram, selektīvas nodokļu priekšrocības, jo, ja dalība valstis vēlas izlemt, kā tās tērē nodokļu maksātāju naudu, mūsu uzdevums ir pārliecināties, ka tas netraucē kon konkurenci. Un, protams, ka arī vēlētājiem ir jāsaņem šī informācija, viņiem ir jāzina par šiem lēmumiem tieši tāpēc, visa informācija kur ir runa par valsts atbalstu, kas pārsniec pusmiljonu eiro, ir jābūt pieejamai tiešsaistē, lai būtu zināms, kurš un kāpēc saņem šo naudu. Informācija par 1700 grantiem jau ir publicēta, un ik viens var pārliecināties, kur viņu kā nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta. Šī schēma kas, kuras kopapilns ir 140 miljoni eiro gadā, ir jāizvērtē, lai saprastu, vai tās sasniedz savus mērķus. Šobrīd dalībvalstis uh, izvērtē 33 schēmas, kas, um, kuru kopapilns ir 32 miljārdi eiro gadā. Mums ir jādod nacionālajām iestādēm iespēja izdarīt savu darbu, lai aizsargātu konkurenci, un tieši tāpēc mēs tik cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, gan kopā, gan, protams, atsevišķi, lai nodrošinātu, ka valsts atbalsts, ko tie sniedz, neapdraud konkurenci, un kā jau es teicu, tas ir arī pamatā tam priekšlikumam, kuru mēs šodien apstiprinājām, lai nodrošinātu to, ka nacionālajām iestādēm ir efektīvas pilnvaras. Es zinu, ka jūsu komiteja ir uh, spēcīgi atbalstījuši šo ideju, un tāpēc es priecājos, ka Eiropas parlamentam būs ievērojama loma, lai šis tiesību akts kļūtu par, uh, no projekta par realitāti. Un uh, tieši tāpēc es esmu gatava apspriest šī priekšlikuma saturu un priecājos par gaidāmo viedokļu apmaiņu ar jums. Liels paldies! Mēs ceram strādāt ātri un efektīvi. Piešķīrām šo ziņojumu jau vakardien. Cerams, ka drīz būs zināms gan referents, gan komanda, kas strādās pie šī priekšlikuma un es ceru, ka sadarbojoties mums izdosies paveikt labu darbu strādājot pie šī priekšlikuma, tāpat arī vispārīgajos jautājumos, kuros jūs pieminējāt. Tagad vispirms došu vārdu Markum Weberam, kurš uh, ir priekšsādātājs mūsu darbam konkurences jomā. Liels paldies priekšsādātāji, komisārs kundze. Vispirms uh, liels paldies uh, par priekšlikumu, kuri, ar kuru jūs uh, šodien mūs iepazīstinājāt. Mūsu darba grupa. Uh, ar to strādās, un mēs, protams, ļoti cieši sekosim visam, kas attiecas uz nacionālajām konkurences iestādēm, jo mēs savā darbā esam konstatējuši, ka pastāv ievērojams atšķirības darbā, un tāpēc es par to ļoti priecājos. Trīs tēmas, ko gribēju pieminēt. Pirmkārt, Madeiru komisijas konkurences ģenerāldirektorāts Madeirai atļāva piekopt uh, nodokļu režīmu ar ļoti zemu uzņēmumu nodokļu likmi. Un es uh, šo tēmu esmu pētījis, uh, skatījos, ka Madeira strādā līdzīgi kā Panama un citas nodokļu paradīzes. Un gribētos zināt, vai tagad jums ir atšķirīga nostāja. Otrakārt, konkurences tiesības starptautiskā dimensija komisija ir noslēgusi ar Kanādu līdzīgi ambīciju līmeņa nolīgumu kā ar Šveici, bet tas joprojām nav ratificēts. Vai jūs varat paskaidrot, eh, kāpēc eh, Kanāda nav pavirzījusies uz priekšu un ko ir iespējams darīt, lai šis nolīgums tiktu ratificēts? Un trešais eh, jautājums, lūks, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka komisijas konkurences ģenerāldirektorāts pagājušajos gados uh, ir pieņēmusi vairākus sarežģītus lēmumus saistībā ar noguldījumu nodrošināšanu. Un tur gāja runa par to, vai banku rekapitalizācija no noguldījuma garantiju fonda ir eh, iespējama preventīvi. Un eh, tas ir novērts pie tā, ka instrumentu kopums eh, esošajā normu kopumā Eh, ir paredzēts preventīvi, bet eh, tā reāli to nav iespējams eh, piemērot. Un ja ziņojumā par Banku Savienību mēs komisiju aicinājām sniegt savu mm, skaidrojumu un pārdomāt normas, kas attiecās uz banku, lai būtu iespējams preventīvos pasākumus, kas ir uh, ietverti regulā par um, noguldījumu apdrošināšanu. Vai jūs to darīsiet? Paldies! Uh, on the first question of, uh, of Madeira. Par pirmo jautājumu par Madeiru. Ideja veidot tādu kā brīvo zonu, protams, ir uh, laba doma, lai atbalstītu izaugsmu reģionā. Uh, Tas būtu jēgpilni, bet tajā pašā laikā, protams, ir jāievēro arī valsts noteikumi par valsts palīdzību. Un, protams, parādoties šai informācijai, mēs tagad uh, esam sazinājušies arī ar Portugāles valdību, lai saprastu, kas tad tur īsti notiek. Tajā pašā laikā var būt problēma saistībā ar uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas eh, saistībā ar naudu, kas nav tā kā mm, no valsts palīdzības gūta. Tā kā šie divi pasākumi notiek vienlaikus, jāskatās, kā būs, bet mēs uzdosim arī jautājumus par šo jautājumu tuvākā nākotnē. Runājot par Kanādas otrās paudzes eh, sadarbības sarunām, es esmu ļoti priecīga, ka šīs sarunas ir eh, veiksmīgas bijušas, un tagad ir nākamais solis komisijā tas tiks parakstīts un pēc tam nonāks pie jums. Esmu ļoti priecīga, ka jums tas patīk un ka jūs arī izdarījāt savu spiedienu, lai pēc iespējas drīzāk šis process tiktu pabeigts un parakstīts. Runājot par bankām un depozītu garantijas schēmām, depozītu garantijas schēmas kā tādas ir izveidotas, lai raudzītos, ka, ja jums ir 100 tūkstoši tad eh, jums ir garantēta tieši tāda pati summa. Un praksa liecina, ka ja ir eh, tikai privātais mehānisms, tad tas nav mūsu ziņā izlēmt, kā šie fondi tiek pārvaldīti, bet tad tam visam ir jābūt privātās rokās. Uh, Bet, ja tas notiek pēc valsts rīkojuma, vai, teiksim, valsts ir iesaistīts, tad, protams, ka mēs iesoļojam valsts atbalsta zonā. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi fondi. Manā rīcībā nav tā jaunākā informācija, jo tas nav manas kompetences ietvaros. Es nezinu īsti, kā šie fondi šobrīd strādā, tā kā nevar atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies, vai jums ir vēl laika? Uh, Nē, laika mums nav, jo mēs nesākām saulēcīgi sākumā, tā kā tas ir tikai tāds mānīgs priekšstats, ka pulkstens nebija ieslēgts, mānīgs priekšstats, ka laika ir. Vanš Beres, paldies. Komisārs kundze. Apple lietā īrijas valdība ir pārsūdzējusi jūsu lēmumu, un arī Apple ir apstu, apstrīdējis 14 punktus komisijas lēmumā. Man tagad rodas tāds iespējas, ka šī cīņa būs ilga. Varbūt jūs varētu informēt parlamentu par aktuālo situāciju un kurā posmā šī procedūra attīstās atrodas. Tālāk par mākslīgo intelektu, ko attīsta Google un tā, eh, izmantotiem algoritmiem. Jūs pagājušajā nedēļā Berlīnē paudāt bažas par šo attīstību. Pagājuši, tāpat ASV eh, arī izskan līdzīgas bažas. Un uh, kā jūs uh, saskatāt situācijas attīstību, kā jūs varētu arī mm, iejaukties, lai novērstu vienošanos mm, saistībā ar šiem mākslīgā intelekta algoritmiem un Google darbību. Šķiet, ka šeit uh, galvenā problēma ir resursi, bet vai tiek veiktas arī izmeklēšanas, lai vērstos pret negodīgu praksi, un varbūt jūs mums varētu arī informēt par šiem jautājumiem. Paldies! Kā jūs pieminējāt, gan, gan Apple, gan arī ir uh, pārsūdzējuši lēmumā. Pagadījumā tas tagad ir, um, pārsūdzība ir iesniegta tiesā un arī tiesa ir noteikusi konkrētu kalendāro grafiku. Es nezinu, vai šis process būs garš vai ilgs uh, vai, vai īss, bet um, mēs no savas puses esam um, sagatavojuši stingru nostāju. Acīm redzam iemeslu dēļ. Katrā lietā, protams, ir uh, jābūt ļoti kvalitatīvam sagatavošanās procesam, lai norādītu arī, ka šī Eiropas Savienība balstās uz likumvaru. Mēs šobrīd joprojām strādājam pie, pie īrijas gadījuma attiecībā uz līdzekļu atgūšanu. Fiat un Starbucks gadījumu, kas lietas, kas bija pagājušajā gadā, tur arī ir pārsūdzība, bet um, bet eh, nauda tika pārskaitīta, tātad nauda tika atgūta. Šie konti ir slēgti, un es domāju, ka tas ir tā kā atrisināts, bet šajā te Beļģijas schēmā situācija ir sarežģītāka, jo tur ir ļoti daudz kompāniju, un, eh, bet eh, šie uzņēmumi, protams, ir uzsākuši atmaksas procedūru, un tas viss strādā ļoti labi apmugadījumā. Mēs sadarbojamies ar, ar īriem, lai panākt šo te naudas atlīdzināšanu, jo tas ir ļoti svarīgi. Protams, ir jāsaprot, kā paturēt šo te līdzekļu daudzumu, kā jūs jau teicāt, tas varbūt prasīs daudz laika, un ja tas tiks, iesk... tad ir jādomā arī, vai tas tiks ieskatīts īrijas budžetā, vai kā tas, kur paliks tā nauda. Runājot par mākslīgo intelektu, es domāju, ka ir svarīgi uzņēmumiem, tad, kad tie pasūta vai veido algoritmus, domāt par uh, likumu ievērošanu. Tie, kas strādā pie privātuma jautājumiem, šobrīd ir īsti norāda, ka ir jānorāda, ka privātuma normas ir nevis kaut kas papildus, bet par to ir jādomā jau no pašiem pirmsākumiem. Un es domāju, ka ar tādu attieksmi vajadzētu strādāt arī pie algoritmu jautājumu, protams, jo vairāk mēs eh, par to domāsim, jo gudrāk būs šie algoritmi un jo svarīgāk būs šī joma. Jo atbildība jau gal galā vienmēr gulsies uz cilvēkiem. Šobrīd mēs jau neesam saskārušies ar to, ka algoritmi strādāt kopā vai paši, lai noteiktu cenas. Cilvēki izstrādā šīs sistēmas, tā kā ir iespējams atrast, kurš ir vainīgais. Uh, bet ja beig beigās tā notiks un ja tā būs mākslīgā intelekta forma, kas ir um, šīs cenas noteikusi, tad eh, jebkurā gadījumā gan jau ka atradīsies kāds cilvēks vai uzņēmums, kur mēs varēsim saukt par to pie atbildības. Šobrīd šāda veida izmeklēšanas nav konstatētas, bet es domāju, ka būtu vietā šeit teikt, ka tādas lietas notiks debats ir sākušās Amerikas Savienotajās valstīs par šo jautājumu, un arī mums būtu jāsāk par to diskutēt. Un mums ir jāizstrādā IT rīki, lai varētu šādas lietas uziet un atklāt. Pat ja iedzīvotājiem ir kāda bāž, kādas bāžas vai sūdzības šajā sakarā, tad mums ir jāspēj rēģēt. Tā kā, protams, šīs debats ir atvērts, kā raudzīties, lai mēs nezaudētu modrību, lai mūsu patērētāji neciestu. Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunz, jūs esat paveikusi fantastisku darbu cīnoties pret negodīgu nodokļu konkurenci Eiropas Savienībā un gribētu jums par to teikt paldies. Tikai nedaudz cilvēku 90. gadu beigās būtu varējuši iedomāties, cik tālu Eiropas Savienības attīstība nonāks pateicoties valsts atbalstam. Ir lieliski, ka mēs varam cīnīties pret, eh, pret eh, nodokļu atlaidēm, kas nav pamatots, kā pret nepamatotu valsts atbalstu. Īrijā, Luksemburgā ir bijuši šādi gadījumi, tāpat arī Google un Starbucks gadījumi par to liecina, un ir bijusi visnotaļ agresīva nodokļu konkurence. Es domāju, ka jūsu rīcība ir palīdzējusi atbalstīt godīgu konkurenci. Valsts atbalsta lietu izskatīšana ir ārkārtīgi svarīga visā Eiropas Savienībā, tāpēc būtu uh, interesanti uzklausīt jūsu viedokli par to, kā šī valsts atbalsta veid varētu attīstīties Eiropas Savienībā nākotnē. Kāds ir jūsu viedoklis, kā konkurences komisārei? Un uh, pašreizējās lietas, kas tiek izmeklētas, kas saistībā ar uh, Apple un uh, Starbucks, vai tie ir Eiropas Savienības konkurences likuma tā kā noriets vai būs arī kaut kāda jauna virzība šajā jomā. Un otrkārt gribētu pajautāt, vai jūs esat saņēmusi visu nepieciešamo atbalstu no Eiropas Savienības un tās dalību valstīm, lai veiktu izmeklēšanu šajās lietās. Un eh, vai ir kaut kādi šķēršļi, kuru vajadzētu risināt, lai labāk cīnītos eh, pret eh, nodokļu negodīgu konkurenci un krāpšanos. Paldies! Well, first of all, thank you. Paldies, pirmkārt, paldies par uh, jūsu laipnajiem vārdiem, ko jūs teicāt par manu darbu. Man tas ir ļoti svarīgi. Mēs turpinam šo darbu. Valsts atbalsta rīks ir fokusēts uz uh, jautājumiem, kur ir uh, izraudzīšanās priekšrocības un kur uh, ir runa par eh, lieliem valsts līdzekļiem un dažos gadījumos tik tiešām pastāv risks, ka valsts atbalsts tiek pies, piešķirts nelikumīgi. Protams, eh, mēs centīsimies dot lielākas vadlīnijas dalību valstīm, eh, jo mēs aizvien vairāk informācijas gūstam no tām lietām, ko mēs esam pievēršies. Tā kā pavisam noteikti mēs turpināsim strādāt šādā garā, jo tas, protams, ir ļoti kaitējoši, ja uzņēmums, kas maksā visas nodokļus, eh, ir spiests konkurēt ar uzņēmumu, kurš nemaksā nodokļus. Tā kā tas eh, kaitē konkurencei starp uzņēmumiem, tāpat arī tas kaitē cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos. Viņi redz, ka citi var strādāt eh, ar. ar nodokļu maksātāju naudu un par to norēķināties. <clears throat> es domāju, ka ir svarīgi arī turpināt uh, man kolēģi Pjēru Muskavičī darbu un panākt progresu, tādēļ, ka ir nepieciešama labāka likumdošana, piemēram, lai mums būtu kopējais uh, uzņēmumu nodokļu bāze. Tas varbūt, jo ja ir neliels uzņēmums, kas darbojas, teiksim, divās vai vairāk dalību valstīs, tad viņiem ir jāzina, kāda nodokļa ir jāmaksā, un, teiksim, lieliem uzņēmumiem būs grūtāk nemaksāt nodokļus. Es domāju, ka nodokļu caurskatāmība ir ārkārtīgi būtisks jautājums arī, lai raudzītos, ka mēs kā iedzīvotāji zinām, kas notiek uzņēmumos, ja viņi dod savu pienesumu, kā to dara lielākā daļa uzņēmumu mūsu sabiedrības uzturēšanai. Jūs droši vien tikpat labi kā es zinu, ka Eiropas ekonomikas mugurkauls ir mazie un vidējie uzņēmumi. Viņi maksā nodokļus, rada darba vietas, uzņa, pieņem pie sevis mācekļus, un tāpēc mums ir jāraugās, lai mēs viņus atbalstītu. Un uh, dalību valstīm un uzņēmumiem ir uh, jānes atbildība, ja, teiksim, uh, konstatēt gadījumu, ka nelikumīgi tiek piešķirts valsts atbalsts. Mans Ramons Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Laipni lūgt atkal ekonu komitejā. Es runāšu par Google antitrust lietu, un es jums uzdošu jautājumus, kurus es eh, jums uzdevu tajā dienā, kad uzklausījām jūs 14. Eh, gada oktobrī. Pirms eh, septiņiem gadiem komisija nāca klajā ar paziņojumu attiecībā par Google lietu. Jūs nesen norādījāt, ka Gazprom ir, uh, nola, ir panākuši izlīgumu par, par šo strīdu. Pirmais jautājums, vai mēs varam sagaidīt izlīgumu arī Google lietā? Otrs jautājums. Jūs vienmēr runājat par uh, Google tiesībām uz um, advokātu, bet vai jūs nedomājat, ka pēc septiņiem gadiem šīs tiesības ir tikušas jau pietiekami ievērots. Un visbeidzot, vai jūsu dienesti ir beiguši analizēt Google iesniegtos datus? Kā jūs zināt, pagājušajā gadā Foundem un Jelp un vēl citi prasītāji bija spiesti slēgt uh, savu darbību Google rīcības rezultātā attiecībā uz viņu uzņēmumiem. Uh, Mēs nevaram ilgāk vairs gaidīt, jums ir jāpieņem lēmums, un kāpēc jūs nevarētu paziņot savu lēmumu šajā parlamentā, tas būtu daudz labāk nekā Čikāgā nākamajā mēnesī, kur jūs piedalīsieties uh, kongresā. Un visbeidzot, es domāju, ka jums ir jā. Es nezinu Coca-Cola formulu, es nezinu, vai mums ir jāzina Google algoritmi, bet mums ir jāpanāk, lai Google ievērot noteikumus un lai pirmajā lapusē būtu lasāma attiecīga informācija. Googlam ir 92% tirgus daļas un uh, mobilie meklējumi ļoti ātri pieaug, tā kā tikai pirmajā lapā atrodamie rezultāti skaitās. Paldies! Well, I will, I will not announce. Es Čikāgā negrasos neko paziņot. Patiesībā man bija jāatcer brauciens uz Čikāgu, bet tas nav jūsu dēļ. Par Google lietu. Ir tā, ka ir bijušas plašas diskusijas par, eh, par izlīgumu, un ja Luņam būtu izdevies šo lietu eh, nokārtot, tad daudz uzņēmumu nebūtu cietuši. Ir bijušas izlīguma procedūras, kas vienkārši ir beigušās ar neveiksmi, un būtu bijis ļoti veiksmīgi, ja šīs procedūras būtu beigušās labi, jo tad daži, daži uzņēmumi nebūtu cietuši tā, kā tas ir noticis tagad. Mēs šobrīd izskatām Google atbildes uz mūsu izmeklēšanu, ir dažādi apgalvojumi un dažādi, dažādi informācija, kas jāizanalizē. Un, kā es jau teicu, mēs nezinām, vai lieties tiesa vai nē, bet katram kas ir gan bijusi darīšana ar komisiju, ir jāzina, ka, ka lietas kvalitāte tik tiešām tiek uztverta ļoti nopietni, jo pretējā gadījumā mēs eh, delegitimizētu savu darbu. Es arī ļoti labi apzinos to, ka eh, mobilās lietotnes kļūst aizvien populārāks, un tas attiec ne tikai uz meklētāju programmām, bet arī uz citiem aspektiem. Uh, uz Android jautājumiem, bet par Android runājot, mēs saprotam, ka Google izman ir izmantojusi Android un atvērtā koda operētājas sistēmas. Un, uh, un arī tad, kad kaut ko meklējam mobilajā telefonā, arī tika izmantots Android. Un ja mums to izdosies pierādīt savā lietā, tad tas būs ļoti būtiski. Tā kā tas ir tāds ļoti prioritārs jautājums. Tad, kad mēs pāriesim pie mobilajām um, tehnoloģijām, tad, protams, pirmā lapus būs tā, kas uh, skaitīsies. Paldies! Dažas sekundes lūdzu. Komisijai ir pilnvaras iejaukties. Lūdzu, dariet to pēc iespējas drīzāk. Paldies! Es ņemšu vērā jūs ieteikumu. Paldies, labi. Paloma Roberts, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisārs kundzei par to, ka atkal esat pie mums, lai uzrunātu parlamentu. Es gribētu runāt par diviem aspektiem. Lauksaimniecības tirgi un uh, elektrības tirga attiecībā uz rakstiskiem paziņojumiem, ko nesen esam saņēmuši no komisijas. Uh, Un vēl es gribētu pateikties jums par uh, šodien teikto attiecībā uz uh, lauksaimniecības sektoru, tādēļ, ka jūs piešķirat šī, šai nozarei tādu uzmanību, kā tā ir pelnījusi. Šodien mēs saņēmām jūsu atbildi uz konkrētas jautājumu attiecībā uz juridisku saistošu rīcību par lauksaimniecības ķēdes nelikumīgu izmantošanu, ļaunprātīgu iz, izmantošanu. Mēs redzam, ka aizvien vairāk uzdarbojas oligarhi sēklu tirgu un tāpat arī lielveikali izdara lielu spiedienu uz uh, patērētājiem un lauksaimniekiem. Jāsaka, šis konkurences tīkls arī šobrīd par jautājumu runā, bet 12, 2016. gada beigās tika publicēts ziņojums attiecībā uz uh, lauksaimniecības sektoru par uh, nodokļiem. Es gribētu pajautāt, kāda ir rezultāta un kā jūs gatavojaties aizsargāt mazos lauksaimniekus. Runājot par elektroenerģiju, par elektrību. Nesen mēs jums rakstiski lūdzām paskaidrojumus par uh, cēnu celšanos janvārī Francijā, Spānijā un Beļģijā, kur elektrības cenas būtiski cēlās. Bieži vien ar šādiem rakstiskiem jautājumiem notiek tā, ka komisija nesniedz atbildi. Mēs domājam, ka tas ir noticis pateicoties elektroenerģijas tirgus liberalizācijai un tieši tādēļ uh, pret konkurentu vērstas rīcības ir kļuvušas grūti identificējams un oligopoli var labāk izmantot atšķirības starp nacionālajiem tirgiem un uh, mazajiem tirgus dalībniekiem. Valsts iestāžu klātbūtnes palielināšana varētu palīdzēt patērētājiem, tādējādi arī oligopoli varētu tikt ierobežoti. Uh, un tādējādi varētu labāk īstenot mērķus, ko šobrīd nevar izdarīt regula regulators, piemēram, lai cīnītos pret nabadzību. Paldies. Um, ču, divi, um, divas daļas šajā jautājumā bija par lauksaimniekiem. Kā jau es norādīju sākumā, mēs cenšamies sniegt pēc iespējas konkrētus ieteikumus lauksaimniekiem, kā viņi varētu apvienoties, lai kopīgi uzglabātu uh, ražojumus piegādi nodrošinātu, lai uh, palielinātu savu ietekmi vērtību radīšanas ķēdē. Jo, kā es uh, norādīju, tā tad, ja mēs koncentrējamies tikai uz uh, Uh, notiek koncentrēšanās uh, ieguldīšanas jomā, sāk, uh, un ir svarīgi, lai lauksaimnieki varētu gūt priekšrocības no konkurences ne tikai cēnu ziņā, bet arī domājot par inovācijām, jo inovācija jomā arī ir uh, svarīgs tirgus, lai būtu pieejamas vielas, kas nav tik kaitīgas pašiem lauksaimniekiem un videi. Tātad ir šie ieguldījumi, kur notiek koncentrēšanās, ir ļoti daudz lauksaimnieku un pēc tam ir arī koncentrēšanās citos uh, ķēdes posmos. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai šie noteikumi būtu zināmi un lai tos arī izmantotu maziem lauksaimniekiem ir uh, nepieciešama konkrēta ieteikuma, kā to visu organizēt, kā panākt, lai tas viss darbotos, jo viņi nevar noalgot uh, advokātus, uh, jo advokāti jau būtu zinājuši, kā to visu darīt, bet mums ir jāpalīdz viņiem strādāt, lai viss būtu skaidrāk un labāk uh, darbotos. Tālāk Kā jūs teicāt, pirms pāris mēnešiem bija šis eh, ziņojums, un tagad es kopā ar kolēģi Filu Hoganu, kurš atbildīgs par lauksaimniecību, sekojam, kas uh, notiek tālāk. Mēs, uh, protams, konkurence laba lieta, bet tajā strādā jūsu labā. Ne tikai nākošajam uh, ķēdes posmām šai konkurencei jābūt izdevīgāk, bet arī katram ķēdes dalībniekam ir jābūt ieguvējam un uh, tikšanās lauksaimniecības komitejā pamatot iemeslu dēļ tika atlikta, bet nu, mēs pie šā jautājuma vēl atgriezīsimies. Tālāk par elektroenerģiju. Ir nepieciešams, lai regulātors izmantot savas pilnvaras, uh, lai nepieļautu negodīgu rīcību elektroenerģijas tirgū. Manuprāt, uh, uh, šie uh, iemesli, kādēļ tika liberalizēts tirgus, joprojām ir pamatoti, bet tāpat laikā šis tirgus ir jāregulē domājot par patērētāju interesēm. Francijas konkurences iestādes uzlikušas ir uzņēmumam NG 100 miljonu eiro sodu. Jo Eh, nebija visiem tirgus dalībniekiem vienāds spēles noteikums šai tirgu. Viņi izmantoja savu iepriekš dominējošo pozīciju. Un tādēļ ir jārūpējas par to, lai eh, galvenie ieguvēji būtu tieši patērētāji, pilsoņi, no, ja ir tirgu vairāk dalībnieku, ir lielāka konkurence. Un svarīgi ir uh, nenorobežoties nacionālajā tirgu, jo uh, energoresursu elektrība var uh, pārdot pāri robežām un arvien vairāk tiek saražots um, elektrības no atjaunojumiem avotiem. Un manuprāt, ka tas palīdzēs arī atrast risinājumu situācijai, kad ir, teiksim, uh, pieprasījumu vai piegādes maksimumu. Tas būs tāds elastīgāks risinājums. Paldies. Nākamais runātājs. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmais par apvienošanās, uzņēmuma apvienošanās kontroli, kad Facebook pārņēma WhatsApp ne, tas netika uzskatīts par uzņēmumu apvienošanās gadījumu, jo WhatsApp bija lietotāja bāze, bet nebija pārdošanas. Un, manuprāt, šie noteikumi vairs nav atbilstoši mūsdienu situācijai. Tie pieņemti pirms 12 gadiem, varbūt vajadzētu izvērtēt šo situāciju un uh, vajadzētu šo lietu risināt. Otrais par ātrumu manuprāt, jūs un jūs biroja strādāt diezgan ātri, bet es tomēr esmu ļoti nepacietīgs un jau gaidu konkrēts rezultāts, ir īpaši digitālās ekonomikas jomā, kur vienmēr ir jārīkojas steidzami. Paš, vai jūs, prāt, pašreizējie noteikumi ļauj jums strādāt pietiekam ātri, vai kaut kas būtu jāmaina, it īpaši domājot par sadarbību ar nacionāliem regulātoriem? vai kaut kas šeit būtu jāmaina un jāpieskaņo. Un trešais jautājums par nacionāliem regulātoriem. Eiropā 28 valdības vai uh, daļa no šīm valdībām atgriežas pie uh, egoistiskas nacionālās politikas, do, piešķirot priekšrocības vietējiem uh, savas valsts uzņēmumiem. Manuprāt, pēdējo mēnešu laikā šī tendence ir pieaugusi un tāds turpināsies turpmāko gadu laikā. Jautājums, kāda ir nacionālo regulātoru loma, kāda tā būs nākotnē? kā mēs varam izstrādāt jaunu pieju un garantēt, ka šis egoisms nepārņems visu Eiropas Savienību. Paldies par pirmo jautājumu par uzņēmumu apvienošanās vai saplūšanas kontroli. Jā, mēs izvērtējām WhatsApp un Google, bet to darījām tādēļ, ka pie mums vērstās apvienotās karalists varas iestādes, un tādēļ mēs varējām šo jautājumu izskatīt pirmajā fāzē sagatavojām uh, ziņojumu uh, Facebook un WhatsApp gadījumā. Mums bija aizdomas, ka uzņēmums aplūšanas gadījumā mums netika sniegta patiesa informācija par, teiksim, lietotāju skaitu un par šo divu struktūru apvienošanos. Uh, Mēs tagad esam saņēmuši informāciju no Facebook un analizējam šo informāciju. Tas, protams, nebūtu mainījis rezultātu, bet mums ļoti būtiski ir saņemt pareizu informāciju. Pretējā gadījumā mēs vienkārši nespējam strādāt. Un tas ir ļoti būtiski pat, ja, pat, ja, nu, kā es teicu, rezultāts nebūtu mainījies. Tālāk, kā identificēt uh, šos uh, uzņēmums aplūšanas gadījumus. Kā arī zināt šo situāciju, mēs konsultējamies ar ieinteresētām pusēm. Varbūt nevajag kaut kādas uh, robežvērtības noteikt, lai mēs varētu to izvērtēt, jo var gadīties, ka uzņēmums, kurš nav vēl ļoti uh, ar lielu vērtību, bet tas var kļūt ļoti vērtīgs, jo ir dati, uh, zināšanas, patenti šā uzņēmuma uh, rīcībā, un um, tādēļ mums arī būtu uh, jābūt iespēja izvērtēt šos aplūšanas gadījumu. Mums ir jāiz, jāizvērtē arī, vai um, mums nevajadzētu citus noteikumus izstrādāt, kas ļaut mums uh, rīkoties, lai tie būtu pēc iespējas objektīvi, lai nebūtu vienkārši tāda minēšana jāizmanto. Un tālāk par ātrumu. Jā, manuprāt, noteikumi mums ļauj strādāt efektīvi, bet ir iespējams vēl uzlabot šo situāciju dažādos procesu posmos, jo pat vienai nedēļai ir nozīme. Un tā mēs varētu arī pātrināt mūsu izmeklēšanu un ātrāk nonākt pie rezultātiem. Tālāk, kā eh, rīkoties, tātad, ka ir ļoti augsti standarti izmantot, jāpierāda, ka ir nelabojums kaitējums nodarīts. Ir atsevišķi jurisdikcijas, piemēram, Francijā, kur šāda pieredze eh, pieeja tiek veiksmīgi izmantota, un, bet, protams, mums ir jāstrādā pēc, pie mūsu procedūrām, tām jābūt pēc iespējas efektīvām, jāievēro eh, likumība un tiesības uz aizstāvību, bet arī uh, šie tiesas rīkojumi ir uh, biežāk jāizmanto. Tālāk par Uh, juridiskām uh, garantijām attiecībā uz neatkarīgu lēmumu pieņemšanu. Tas ir ļoti būtiski ne tikai tagad, tas bija aktuāli arī uh, tad, kad mans priekšgājējs izvērtēja Eiropas konkurences sadarbības tīkla uh, darbību desmit gadu laikā, balstoties uz uh, faktiem un uh, judikatūru. Paldies, Mārko Vallī. Pateicos komisārei par to, ka viņa pie mums atnākusi. Man vairāk jautājumu. Pirmais ir diezgan vienkāršs. Attiecībā uz uh, maziem noguldītājiem, uh, kurus būtībā apkrāp tagad Itālijā. Mēs uh, vēlotos panākt, lai būtu paredzēta kompensācija maziem noguldītājiem, ir tīpaši, e, ja banku noregulējuma rezultātā viņiem arī ir jāmaksā par šo procesu, jo e, daudzos gadījumos šiem e, ieguldītājiem ir pārdoti tādi produkti, kurus viņi nav uh, izpratuši. Un vai arī palīdzību banku sistēmai nevajadzētu vērtēt kā konkurences sistēmu, jo ir valstis, kur izmanto šādu pieeju, un citās valstīs šādu pieeju neizmanto. Pavisam nesena lieta. Itāļu žurnālists publicēja lielāko aizņēmēju sarakstu attiecībā uz Itālijas banku sistēmu, un šeit ir atsevišķas ļoti slavenas personas, politiķi iekļauti šai sarakstā. Protams, tas viss ir tiesu rokās, bet tomēr vai nevajadzētu izvērtēt šos liktos kredītus un kā šī problēma tiek risināta un kā tiek tērēta valsts nauda 2008.13. gadā Nīderlanda, Vācija, Spānija, kā ir rīkojušās, vai nepastāv zināmas šaubas par nacionālo varas iestāžu spēju atbilstoši kontrolēt situāciju. Jo, diemžēl, šķiet, ka ir eh, vēl eh, viena lieta, kur notiek eh, nu, tāda kā sadarbība starp politiķiem, uzraugiem un finanšu iestādēm. Vai atbilde par mazo noguldītāju interešu garantijām. Jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks jautājums Ja jums ir, teiksim, noguldījums bankā un jūs dzirdat, ka kaut kas draud, tad jūs vēlētos būt informēts par šo situāciju. Attiecībā uz noguldītājiem, kam ir depozīti, man liekas, ka ļoti labi noteikumi ir par šiem pirmajiem simt tūkstošiem. Bet dažkārt mēs konstatējam, ka, eh, teiksim, kādam kādam, ka ir sniegta nepareiza informācija, ka noguldītājs, kam ir krājkons, izrādās arī ir bankas akcionārs vienlaikus. Un, un, bet ir jāsniedz pareizi informācija, lai varētu izvērtēt priekšrocības un trūkumu šādai situācijai. Un gan bankas, gan nacionālās uh, iestādes uh, strādā pie šī jautājuma, lai šāda situācija vairs neturpinātos nākotnē. Mēs izvērtējam kompensācijas uh, izmaksu tikai saistībā ar valsts atbalsta procedūru. Un lai nebūtu tā, ka kompensāciju saņem cilvēki, kuriem būtu bijis jāzina par to, ka viņu, viņu uzņemas risku. Uh, bet uh, es domāju, ka šāda uh, prakse, kad mm, banku produkti tiek nepareizi pārdoti, eh, nu, pret to ir jācīnās, ir jāsniedz atbilstoša informācija klientiem par to, kādus produktus viņi iegādājas. Tālāk par atbalstu banku sektoram. Dalību valstīs eh, dažādos laikposmos ir bijusi atšķirīga situācija, un komisijai bija jāpiemēro eh, likumdošana, kas bija spēkā noteiktajā brīdī, kad dalību valstī bija jārisina banku problēmas. Manuprāt, 122 gadījumos bankas ir vai nu pakļautas uh, noregulējuma procedūrai vai uh, sanācijai. Tagad stājas spēkā jaunie tiesību akti par banku restruktūrāciju un noregulējumu. Tā ir uh, jaunā direktīva. Un tā būs jāpiemēro attiecībā uz valsts atbalstu sniegšanu. Tālāk par šiem uh, vārdiem, šīm personām, nu to mēs neizvērtējam. Mēs uh, izvērtējam to, kā viss tiek organizēts, teiksim, Spānijā. Uh, tur lielai aktīvu pārvaldīšanas firmai bija jātiek galā ar sliktiem kredītiem um, nekustamā īpašuma sektorā, un ar uh, šo problēmu mums būs jāstrādā vēl gadiem uz priekšu. Un uh, šī slikto kredītu pārvaldīšana var būt ļoti āķīga at, at, atšķirīgos nozarēs, nu, teiksim, ja tas ir nekustamais īpašums, tad var izveidot uzņēmumu, kas pārvalda šos nekustamos īpašumus. Bet, ja ir šie sliktie kredīti dažādos atšķirīgos sektoros, tad uh, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam ir grūti ar uh, to visu tikt galā. Un ar šādu situāciju mēs saskaramies pēdējo gadu laikā, bet to mēs ļoti labi apzināmies un mēs zinām, kā atsevišķās dalību valstīs sliktie kredīti ir kļuvuši par lielu slogu ekonomikai, un tādēļ ir nepieciešami mehānismi, kā risināt šo problēmu, gan ar atbalsta sniegšanu, gan bez tā. Paldies, Gunārs Hokmarks. Paldies par šo prezentāciju, par to, ka jūs padarāt ļoti redzamu Eiropas Savienības konkurences politiku. Un uh, tas arī apliecina, ka mēs dažkārt vienkārši aizmirstam, kas ir Eiropas Savienība, ka mēs bieži aizmirstam, cik liela nozīme Eiropas Savienībā ir mūsu, mūsu ikdienas dzīvē un ekonomikā. Man ir jautājums par atpakaļējošu spēku. Nu, lai ko mēs teiktu par dažādiem gadījumiem, kad ir izmantots valsts atbalsts vai uh, dažādu nodokļu pieeja, nu, es neuzskatu, ka tā ir pareiza prakse, ka komisija sod uzņēmums par mm, to rīcību pirms pieciem, desmit, divdesmit gadiem. Un mums ir jādomā par tiesiskās paļāvības nodrošināšanu uzņēmējiem konkrētās valstīs. Otrakārt. Par to, lai Eiropā veidotos tādi globāli līderi uzņēmējdarbības jomā. Pastāv tagad tāda tendence, ka lieli uzņēmumi, globālie līderi, kas darbojas mazās valstīs, tiek vērtēti nedaudz atšķirīgi eh, no tiem uzņēmumiem, kas strādā lielās valstīs un tad īsteno uzņēmums aplūšanu. It kā tas ir eh, vienotājs tirgus, bet eh, šajos gadījumos tiek vērtēts vietējais tirgus katrā valstī. Es gribētu zināt, kā jūs raugāties nākotnē. Uh, šajos jautājumos. Un vēl trešais jautājums. Vai komisija piekritīs Nord Stream 2 projektam vai nē? Well, first of all, thank, thank you very much. Vispirms, liels paldies. Es pilnībā piekrītu jūs pirmajai domai, ka ir jānovērtē sasniegtais un ne tikai jārunā par to, ko mēs vēlētos sasniegt Manuprāt, reizēm tas ir tā ir politikas specifika, ka mēs runājam par to, ko vēlamies sasniegt, sasniegt nākotnē un kā pašsaprotam uzsveram to, ko jau esam panākuši. Bet tagad, kad eh, svinam Romas līgumu 60. gada dienu, jau tas vien, ka mums ir bijis 70 eh, gadu miera, mm, nav tāpēc, ka cilvēce ir kļuvusi miermīlīga. Nu jau tāpēc, ka uh, Mm, šīs sajūtas ir eh, pazudušas eh, no planētas. Nē, gluži pretēji, tas nav pašsaprotami, ka tas tā mm, var notikt. Varbūt tiešām ir nepieciešams eh, iepauzēt, paskatīties no malas un saprast, ka mums ir nepieciešama iesaistīšanās, aktīva rīcība, lai atrisinātu šīs dienas problēmas. Juridiskā paļāvība. Uh, veidojas tad, kad eh, komisija ir pieņēmusi lēmumu. Protams, eh, tas var būt eh, dažādu veidu, un mēs, piemēram, esam nākuši klajā ar paziņojumu par Bēļģijas schēmu, ka starptautiskie uzņēmumi nedrīkst eh, maksāt mazāku nodokļu likmi, bet, protams, eh, ja jūs esat saņēmuši no komisijas šādu lēmumu, jums ir pilnīga juridiskā paļāvība. Un valdības eh, uzdevums ir īstenot tos lēmumus, kas ir pieņemti nacionālajos parlamentos un arī Eiropas demokrātiskajā sistēmā. Te tie savā ziņā saplūst kopā un es nekad neizmantoju vārdu atpakaļ ejošs spēks, tad iet runa par valsts atbalsta atg atgūšanu, jo tas nozīmētu, ka noteikumi tiek mainīti attiecībā uz pagātni. Un, ja kaut kas tāds tiek darīts, tad uh, tas ir ļoti liels izņēmums. Un um, tikai tad, ja tas eh, kādam nāk par labu. Te ir runa par nodokļu maksāšanu vai nemaksāšanu, un mēs varam eh, atgriezties desmit gadus senā pagātnē, kad sākam uzdot jautājumus. Un es domāju, ka tas tā arī ir pareizi. Runājot par globālajiem līderiem Eiropā nav nekādu noteikumu pret lieliem uzņēmumiem. Jūs varat uh, augt, jūs varat būt lieli uzņēmumi, bet jūs nedrīkstat um, šo priekšrocību nopirkt. Un mēs uh, esam pētījuši arī lietas uh, lielos uzņēmumos pēdējo gadu laikā. Te rodas jautājums, vai jūsu mm, klients var vērsties uh, pie kāda cita, ja kopējais uzņēmums pacēla cenas, vai patērētājs var teikt, es varu vērsties pie kāda cita, un ja vien tas ir iespējams, tad konkurence joprojām ir nodrošināta. Mm, reizēm tam ir jēga, ja, piemēram, telekomunikācija nozarē, ja pieaug cenas jūsu valstī, jūs varat uh, vērsties pie uzņēmuma blakus uh, kaimiņu valstī, bet uh, reizēm um, tas notiek globāli un tas uh, rada uh, iespējas parādīties lieliem Eiropas uzņēmiem. Par Nord Stream 2 jūs zināt, ka par to neesmu atbildīga es, bet gan komisārs Šefkovičs un komisārs um, Kaņete, un viņi joprojām domā par to, vai dažādi juridiskie pamati, kas attiecas uz gāzes uh, infrastruktūru, uh, šajā situācijā ir piemērojami, bet es domāju, ka viņi nonāks pie secinājumiem visai ātri. Liels paldies! Tibors Canī! Un es nodošu priekšsādātāja krēslu tagad Febera kungam. Paldies priekšsādātāji komisāri Kuskundze. Es ļoti novērtēju to, ka jūs vienmēr esat mums pieejama un atbildat uz jautājumiem bet es gribēju visiem atgādināt, ka ne jau tikai Romas līgums tika parakstīts uh, um, 1957. gada 21. martā, bet arī Euratom līgums. Un šis līgums joprojām nosaka visus uh, pasākums, kas ir saistīti ar uh, nukleāro jomu Eiropas Savienībā, kaut arī kodola enerģija to laika vēl īsti cilvēkiem nebija pazīstama. Un šis uh, Euratom līgums ir tikai termins. Un ja tādas valstis kā manējā, kas vēlas uh, veidot uh, Ungārijā kodola spēkstaciju, tad uh, komisijai tai būtu jāpalīdz uh, izvēlēties vispiemērotāko veidu. Bet es domāju, ka jūsu nesenais lēmums, komisijas nesenais lēmums par zaļās gaismas došanu Ungārijas valdībai tam, ka tiktu veidota jauna atomelektrostacija Ungārijā, kas ir balstītos pagājušā gadsimta Krievu tehnoloģiju tad jāteic, ka Ungārijas iedzīvotāji lielais vairākums bija ļoti apbēdināti. Jaunā paudze vispār nevēlas kodola enerģiju, bet jebkurā gadījumā valdība to vēlas darīt. Un es zinu, ka, protams, Ungāru ziņā ir nomainīt valdību, kādu dienu tas varbūt arī notiks, bet šīs dienas notikumi mūs ietekmēs vēl ļoti ilgi. Un es uh, negribēju vainot ne jūs, nec komisiju. Es saprotu noteikumus, bet jebkurā gadījumā es neesmu apmierināts ar jūsu lēmumu. Tomēr es vēlējos jums atgādināt eh, vienu aspektu šajā jautājumā, kas varbūt netika pienācīgi ņemts vērā, proti Ungārijas valdība skaidri aizliedz atsevišķiem konkurentiem tirgu eh, da, ieguldīt vēja enerģijas produktos, um, apliektos ar ehm, ievērojumiem nodokļiem, tikai lai bruģētu ceļu atomelektroenerģijai. Tāpēc mans jautājums ir šāds, vai ilgtermiņā jūs sekosiet eh, šai lietai, vai tā arī ir zaudēta cīņa? Paldies! Well, as, as you say. Kā jau jūs sakāt, jūs ļoti labi zināt noteikumus, jūs cieši esat sakojuši šai lietai. Un man personīgi tas šķiet diezgan savādi, jo es personīgi neatbalstu kodola enerģiju. Manā valstī tā netiek eh, ražota labu iemeslu dēļ, bet, protams, es respektēju to, ka enerģijas izvēle, energobilances izvēle ir valstu un valstu valdību lēmums, un lēmumi, kas tiek pieņemti komisijā, nav par to, vai valdība var pieņemt šo lēmumu. Te iet runa par to, vai tiek piešķirts valsts atbalsts. Un tādā gadījumā dalībvalsts šī gadījumā Ungārija uzņemas saistības, lai nodrošinātu, ka netiek traucēta uh, konkurence elektroenerģijas tirgu, un mēs to esam izdarījuši. Mana kolēģe Elsbieta Bienkovska pēta iepirkuma procedūras, vai tās ir ievērotas, vai ir bijuši iemesli tās neievērot. Mans kolēģis Kaņietes kungs domā par ļoti būtisko drošības jautājumu vai regulātoram ir pietiekams eh, pilnvaras eh, pētīt eh, drošības jautājumus. Un tad, kad tiek pieņemti šie lēmumi, tad tālākais ir atkarīgs no Ungārijas valdības. Un jūs pieminējāt to, ka netiek izsniegtas atļaujas jaunām vēja enerģijas iekārtām tiek noteikti nodokļi atjaunojumiem energoresursiem. Ja mēs saņemsim sūdzības, mēs, protams, eh, to pētīsim. Un eh, ne jau tāpēc, eh, ka mēs būtu uztraukšies par valsts atbalstu, bet mēs pētīsim šā, šo jautājumu nekādi neskarot potenciālo lēmumu. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Lamasūra kungs, paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī komisārs kundze par jūsu lielisko uh, prezentāciju. Es vēlējos uzdot jums vienu jautājumu par ilgtermiņu. Un šis uh, jautājums nav tieša vai netieša kritika par uh, komisijas darbu. Uh, vai varbūt uh, jūs personīgi pilnīgi otrādi. Jūs uh, savos ievadvārdos pieminējāt situāciju ar nacionālajām konkurences iestādēm. Un Eiropas konkurences iestādes uh, saudabība ir tās administratīvie statūti. Tā ir Eiropas komisijas iekšienē, bet uh, nav atkarīga politiski no Eiropas uh, komisijas, uh, nec uh, arī no um, tās priekšsādātāja vai parlamenta. Es uh, saprotu, ka tas ir uh, ļoti veiksmīgi. Uh, mēs zinām, cik labi jūs strādājat, komisārs kundze, bet savā ziņā tas Eiropas konkurences iestādi nostāda diezgan delikātā situācijā, jo no vienas puses jūs var apsūdzēt par to, ka jūs no vienas puses kalpojat rūpnieciskajai politikai, no otras puses to, ka nepietiekami piem, piemērojat komi Eiropas komisijas rūpniecisko politiku, bet vienlaikus jūs esat neatkarīgi. Vai ilgtermiņā, zinot to, ka tas prasītu mainīt, grozīt līgumus, vai būtu iespējams panākt to, ka mm, konkurences um, aģentūra ir pilnībā neatkarīga no komisijas un uh, ka tā varētu būt kas līdzīgs uh, FTC, kāda ir nod nodibinātāja sēde. Well, thank you. Liels paldies! Manuprāt, tas ir jautājums, kas ir jāapspriež biežāk, jo, kā jau jūs sakāt, neatkarīga lēmuma pieņemšana mums ir um, visa uh, pamatā tajā brīdī, kad jūs uh, kaut kur sākat saskatīt politiku, tad uh, visi jautās, kur tad bija šī politika manā gadījumā, un tas apdraudēs uh, mūsu tiesību uh, sargājošo struktūru leģitimitāti. Un pašlaik Eiropas Savienības tiesa nav nekādi apšaubījusi uh, šīs struktūras eh, objektivitāti ir pārbaudīts, eh, cik eh, labi tā ievēro cilvēktiesības. Un, manuprāt, te viss ir tā, kā tam būtu jābūt. Mēs ļoti rūpīgi strādājām pie šobrīd jums iesniegtā priekšlikuma formulējumiem, lai garantētu to, ka ievērojam nacionālo konkurences iestāžu administratīvo praksi, mm, administratīvo kultūru, vienlaikus nodrošinot spēcīgākas garantijas uh, neatkarīgai lēmumu pieņemšanai, jo nacionālajām iestādēm ir jāstrādā tieši tā, kā jūs sakat, un uh, Nu, Francijas iestādes, jūs zināt, ir ļoti striktas, vienmēr ļoti tiešas un tāpēc nevienmēr ārkārtīgi ieredzētas, bet viņi ir neatkarīgi visās jomās, kurās viņi darbojas, un tā tam arī vajadzētu būt. Manuprāt, to veicina juridiskās garantijas, to lēmumu pieņemšanas neatkarībai, un es domāju, ka jūs tā, to piekrītat un vēlties to veicināt. Bet ir jāpiekrīt arī tam, ka mums ir ļoti rūpīgi jāraugās uz neatkarīgu lēmumu pieņemšanu konkurences lietās komisijas iekšienē. Tomēr es ļoti augsti novērtēju to, ka līdz šim Eiropas Savienības tiesa nevienu reizi nav apšaubījusi mūsu objektivitāti. Liels paldies! Tagad vārds Nīnai Gilo. Paldies, priekšsādātāji, komisāris Konze. Es uh, priecājos, ka jūs sakāt, ka stiprināsiet nacionālās konkurences ies, iestādes. Uh, jo to neatkarība ir ārkārtīgi būtiska. Tomēr kādu mehānismu jūs veidosiet, lai nodrošinātu, ka pastāv konsekvence dalību valsts, starp dalību valstīm pieņemto lēmumu ziņā un konkurences noteikumu īstenošanā? Un otrs eh, punkts, ko es gribēju teikt par augsto tehnoloģiju tirgus investīcijām, kas ir komisijas prioritāte un ko es ļoti atbalstu. Diversificēts tirgus ir labākā garantija, ka patērētāji saņem iespējamo labāko darījumu. Tomēr es redzēju, ka Krievijas kompetences iestādes uh, lēma par to, ka Apple ir uh, vienojušies ar tālāk pārdevējiem par ierīču cenas noteikšanu, kā tas saskan ar uh, patērētāju tiesību aizsardzību, ja Apple pēļņa par katru ierīci ir aptuveni 69%. Un pēdējais jautājums. Manā vēlēšana apgabala tiesā ir parādījusies jauna lieta. Hailikon vēlas pārņemt Punchtowns, kas ir viens um, no senākajiem apvienotās karalistes uh, uzņēmumiem, un tas nozīmē, ka viņi uh, kontrolētu vairāk nekā 50% apvienotās karalistes ālus uh, tirgus. Vai jūs, uh, kā jūs vērtējat Heineken dominējošo pozīciju tirgu šajā gadījumā? Jā, ālus patēriņš ir svarīgs daudzās valstīs. Ilgu laiku Dānijas eh, alus eh, zīmolam, kad jūs ieradāties eh, Kopenhāgenas lidostā, bija vislielākais reklāmas stends, kas teica laipni sveikti pasaulē laimīgākajā zemē. Tagad mēs esam otrie pēc laimes indeksa. Mēs neesam vēl pētījuši šo lietu, un es nezinu, vai mēs to darīsim, un ja tā, tad kādos termiņos. Bet viens no iemesliem, kāpēc mēs tik ļoti labi sadarbojamies ar nacionālajām konkurences iestādēm, atbildot uz, uz jūsu jautājumu, tāpēc, ka mēs darbojamies Eiropas konkurences tīklā, un tas ir tīkls, kuram ir augstāks uzdevums. Tas ir eh, tīkls, kurā cilvēki apmainās ar labākajām praksēm, pieeja dažādām lietām, uh, konkrētām jomām, lai nodrošinātu to, ka mēs visi ejam vienā virzienā, un tas ir izrādījies ļoti efektīvi. Man patīk arī tā pieeja, ka mums ir atbildība, ka Eiropas konkurences sargam, bet mēs strādājam uz līdzvērtīgiem pamatiem, kā līdzīgs ar līdzīgu, un tas ļoti labi darbojas, pirmkārt, pārskatāmības labad arī tāpēc, ka mēs atzīstam darbu, ko ir paveikuši Nacionālās konkurences iestādes, jo mēs nevarētu paveikt viņu darbu. Komisija to nevarētu izdarīt izolēti un eh, tikpat efektīvi aizsargāt patārētāju, kā tas eh, šobrīd tiek darīts. Tā kā tas ir ļoti labi strādājis. Mēs esam sagatavojuši tās augto ātrās brīdināšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka tad, ja nacionālā iestāde ierosina lietu, uh, un ja tā raisa plašāku interesi Eiropas līmenī, mēs varam ātri izlemt, kurš pārņem šo lietu, lai netiek tērēts uh, laiks, ja, tas, ja tā ir plašāka problēma nekā vienas nacionālās iestādes kompetence, un tas mums uh, ļauj ļoti cieši koordinēt darbu. Vissvarīgākais runājot par uh, telefoniem un to cenām ir nodrošināt to, ka tiek piedāvāti dažāda veida telefoni. Apple ir viens uzņēmums citu uzņēmumu starpā, kas mums piedāvā aparatūru, ko izmantojam sarunām, mēdīju, piekļuvēju mēdījiem. Un te situācija ir ļoti atšķirīga. Dažās valstīs Apple tirgus daļa ir ļoti liela, citās valstīs visizplatītākā operācija sistēma ir Android un tā tālāk. Paldies, nākamā manā sarakstā ir Ivana Maltiča. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, komisāris Kunze, par labajām atbildēm un par prezentāciju. Mans jautājums ir par lietu Horvātijā un sadarbību starp nacionālajām konkurences uh, iestādēm. Uh, Tā ir semena industrija lieta, neliels darījums, kas negatīvi ietekmē situāciju vietējā tirgu. Tas ir Dienvidu Dalmācijā, un tas ir reģions, kas ir salīdzināms pēc um, izmēriem ar Nordītlendas uh, reģionu Dānijā. Darījuma summa ir aptuveni 4 miljoni eiro, tātad tas nav liels darījums. Protams, eh, mūsu konkurences iestādes eh, uzdevums ir nodrošināt veselīgu konkurenci, labākas cenas, eh, labākas izvēles iespējas patērētājiem, bet arī izaugsmi un vairāk darba vietu. Tāds ir arī jūsu mērķis, bet šī gadījumā Horvātijas konkurences iestāde, kura ilgu laiku pētīja šo lietu, uh, apstrīda eh, konkurences ģenerāla direktorāta lēmumu gan pēc uh, argumentiem, gan pēc būtības un um, apgalvo, ka iegādē ir jābūt atļautāji. Un uzņēmums uh, ignorē Nacionālās konkurences iestādes lēmumu. Bet šis darījums ir pārāk liels uh, tik mazai valstī. Tas arī grauj uzticību uh, Eiropas iestādēm, un manā izpratnē tas nav labi, jo sanāk, ka mēs viens otru ignorējam. Es ceru, ka risinājums nebūs jāmeklē tiesā, jo negatīvs lēmums šī gadījumā atliks investīcijas Horvātijā, atliks šo iegādes darījumu un gal galā tas negatīvi ietekmēs ekonomiku un tirgu. Paldies! Um, as you say, it's a, it's a... Kā jau jūs teicāt, tā ir konkrēta lieta, stingra lieta abās šī vārda nozīmēs. Lēmums vēl nav pieņemts. Manuprāt, tas ir gaidāms tikai 18. aprīlī. Šī lieta tika uzsākta tāpēc, ka mēs konstatējām, ka tā ir mūsu jurisdikcijā. Uh, jo jūs teicāt, ka eh, tā skāra Dalmāciju, bet eh, tā skāra uzņēmumus, kas kontrolē lielas tirgus segmentus un kuriem ir arī liela ietekme Eiropas tirgu. Un tad, ja šie uzņēmumi apvienojas eh, Dalmācijas reģionā, un tie ir lieli uzņēmumi. Toreiz neviens to neapstrīdēja, kad mēs uzņēmāmies šīs lietas skatīšanu, bet beigās to apstrīdēja abi uzņēmumi. Vai mums a, vispār te esot jurisdikcija? Unga, Ungārijas a, iestādes teica, ka tās a, padarīs savu darba daļu, Horvātijas iestādes neko neteica, un tieši tāpēc šī lieta palika mūsu piekritībā. Un jums varbūt ir radies iespējas, ka mēs neklausāmies. Uh, bet uh, varbūt arī atšķiras mūsu izpratne par šo lietu. Un, nu, tomēr tas nav pareizi. Mēs ieklausāmies, un arī Horvātijas uh, iestāde ieklausās mūsos, jo mums ir svarīgi saņemt uh, informāciju no nacionālajām iestādēm, un strīdi par piekritību varbūt ir mazāk svarīgi nekā lietas būtība, jo piekļuve Kvalitatīvai precē ir svarīga, un tomēr arī pieejamas cenas ir svarīgas. Un jūs zināt, ka betons netiek tālu pārvadāts, tāpēc ir būtiski, lai betons tiktu ražots eh, tur, kur tas tiek izmantots. Un runājot par konkrētiem gadījumiem pēdējo pāris gadu laikā, mēs eh, piemērojam tādus pašus standartus kā citiem saplūšanas gadījumiem, lai nodrošinātu, ka tirgu joprojām saglabājas konkurence, lai tiem, kas to vēlas, būtu pieejamas izvēles iespējas un pieejama cena. Un mēs to darām visur Eiropā, vienalga, vai tas ir mazs Eiropas reģions vai lielāks. Paldies, un visbeidzot pēdējais runās. Second year in a row, the... Alfreds Sāns, trīs jautājumi, paldies. Eiropas parlaments ikgadējā konkurences ziņojumā ir lūdzis stingri nodalīt eh, starp konkurences ģenerāla direktorāta vadlīnijām un tiem, kas, eh, kas ir atbildīgi par šo vadlīniju īstenošanu. Vai jums ir kaut kādi plāni risināt šo caurskatāmības trūkumu kā noteikumu uzraugam, noteikumu izstrādātājam un īstenotājam. Otrais jautājums. Tad, kad jūs gatavojaties eh, ievēlēšanai, ja jūs uzklausīšanā teicāt, ka komisijas iespējas veicināt un nodrošināt godīgu konkurenci ir atkarīgs no kapacitātes, komisijas kapacitātes sadarbojoties ar citām iestādēm, dalību valstīm un arī ar jaunajām ekonomikas lielvalstīm. Vai jūs varat man pastāstīt, kāds progress ir panākts Eiropas Savienības konkurences politikā sadarbībā ar trešajām valstīm, tātad, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts un visbeidzot? Uh, par 9. novembru pagājušajā gadā. Mēs tikāmies šajā komitejā un runājām par Eiropas Savienības un Kanādas konkurences nolīgumu. Tātad bija saruna starp komisiju un Kanādu. Šo pēcpusdienu jau šāds jautājums tika izvirzīts, bet runājot par CETA, vai jūs nedomājat, uh, ka būtu prioritāte no šī te nolīguma atbrīvoties pēc iespējas drīzāk. Um, it is, it is already the case. Jā, jau šobrīd mums ir dažādas nodaļas nodarbojas ar noteikumu izstrādi un citas savukārt ar uh, ievērošanu. Tātad ir ģenerāla direktorāta sadalīts vairākās daļās, lai šos uzdevumus veiktu, kā šī te iekšējā sadalīšana jau ir notikusi. Es domāju, ka vissvarīgākais ir fakts, ka tad, kad mēs mainām darbības noteikums, nu, piemēram, tad mēs uh, plaši konsultējamies ar sabiedrību. Regula par uh, vispārējo bloku uh, ir uh, tādā veidā izstrādāt, mēs tad konsultējamies, tad mēs ņemam vērā dalību valstu viedokļus un analizējam dalību valstu ieteikumus, dažus ņemam vērā, cits varbūt ne, un tad uh, ir otrā publiskā konsultācija, lai uh, tātad atkal gūtu atgrieznisko saiti. Tā kā nav svarīgi, kā mēs tieši to darbu organizējam, tas ir ļoti būtiski, izstrādājot noteikumus. Nevis izolētā veidā, bet gan aktīvi un uh, atklāti sadarbojoties ar sabiedrību. Runājot par sadarbību globālā mērogā, mēs šobrīd uzsākam uh, otrās paudzes eh, nolīgums ar daudzām valstīm, tā skatā arī Japānu, bet par konkrētiem jautājumiem mēs cenšamies cieši sadarboties. Es eh, aprīļa beigās došos uz Ķīnu un arī šajā valstī runāšu par to, kā mēs strādājam kopā. Pagājušajā gadā bet nu, tas jau gan bija pēc datuma, kur jūs pieminējāt, mēs eh, izstrādājam dokumentu par eh, uzņēmumu apvienošanos, jo, manuprāt, ļoti būtiski uh, uzņēmējiem ir eh, zināt, kādas ir procedūras, lai būtu pietiekami liela caurskatāmība iesaistītiem uzņēmiem. Tas attiec arī uz Ķīnas pusi. Tā kā mums tiešām ir prioritāte strādāt pie šī jautājuma un iesaistot arī nacionālo kon eh, konkurences eh, tīklu. Ķīna gan nav šajā sistēmā vēl iesaistījusies. Māja vidū piedalīšos eh, starptautiskā konkurences tīkla konferencē. Es pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešama vienošanās un atbalsts no padomas, lai eh, pieņemtu šāds sadarbības nolīgums, un es ceru, ka mēs pēc iespējas drīzāk varēsim šo jautājumu arī izskatīt šeit, jo, protams, ir svarīgi, lai mēs sadarbojamies, jo ņemot vērā globalizāciju un to, cik ātri norisinās uh, notikumu uzņēmēju darbībā, tik tiešām konkurences iestādēm ir kopīgi jādarbojas, lai varētu turēties līdz šim ātrumam, tā kā te ir vajadzīga tiešām visi iesaistīto interesētība. Paldies, mums laiks ir, diemžēl, beidzies. Gribētu pateikties komisārs kundzei par to, ka bijāt pie mums, par jūsu pacietību, par sniegtajām atbildēm. Paldies, un jūs vienmēr esat laipni gaidīti mūsu komitejā un ceru, ka mēs varēsim turpināt šo labo sadarbību. Paldies! Ja, es laikam pārbaudu jūsu pacietību, jo man šķiet, ka dažkārt mans atbildes ir pārāk gars, atvainojos par to, bet es, protams, ar prieku pieņemšu nākamo uzaicinājumu nākt pie jums. Bet īpaši par ierosināto likumdošanu ir ļoti liels prieks ar jums sadarboties, un eh, es tiešām uzskatu, ka ir prioritāte sadarboties šādā veidā. Lielas paldies jums! Un tagad turpināsim darbu. Saskaņā ar darba kārtību. Tagad mums ir balsošanas laiks. Es ceru, ka visi ir paņēmuši līdz balsošanas kartītes pērvanš cenšas sameklēt savu balsošanas kartīti, atradāt ļoti labi reku manējā. Citādi es nebūtu priekšsēdētājs. Varbūt vispirms varam pārbaudīt sistēmu. Tad pārbaudīsim, vai darbojas balsošanas iekārta. Sākam balsot, lai pārbaudītu balsošanas iekārtu. Jā, viss notiek. Everyone voted? Vai visi nobalsoja? Līvaina vēl nav nobalsojusi, Kei arī ne. Kas vēl? Moment it looks good. Bet šobrīd izskatās, ka sistēma darbojas. Izskatās, ka mēs ka kvorums ir. Tātad sāksim ar Savienības programmas izveidu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu gala lietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā. Referents Filips Lamberts, šobrīd viņu nav zālē. Mums ir pirmā lasījuma ir panākt vienošanās pirmajā lasīmā, jūs visi esat informēti par detaļām. Referents šobrīd nav šeit, tātad sākam balsot. Kas? Eh, tātad personālais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Personālais balsojums. Balsošana beigusies. Pieņemts. 44 balsojot par, vienam balsojot pret, vienam atroties. Apsveicam sarunvedēju komandu. Tālāk. Savienības programma izveid, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Referents Stolijan kungs, vēlties izteikties? jums nav obligāti jāizsakās. Jā, es vienkārši gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kas ir devuši pienesumu šai, šī ziņojuma iz, izstrādē, un arī mūsu priekšsēdētājiem Galtjērī kungam, kurš ļoti labi vadīja sarunas. Paldies visiem! Paldies! Balsosim! Personālais balsojums! Sākam balsot! Balsošana beigusies. Pieņemts 41 balss par, divi, diviem balsojot pret un četriem deputātiem atturoties. Apsveicam referentu un sarunvedēju komandu. Nākamais ziņojums - Eiropas Riska kapitāla fonda un Eiropas sociālās uzņēmēja darbības fondi. Referente Sirpa Pietikainen skundze. Sākam ar kompromisā par pret, atturas, pieņemts. 131. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 132. par, pret, atturas, noraidīts. 134. par, pret, atturas, noraidīts. 134. par, pret, atturas, noraidīts. 135. par, pret, atturas, noraidīts. 136. par, pret, attur. Jūs esat par vai pret pervanš? Jā, man jau tā likās. Atturas. Jūs jau laikam esat pietiekami spēcīgi, lai pārciestu šajā gadījumā. Uh, Nu, man šķiet, ka vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Tātad 136. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. par, pret, atturas, noraidīts. 12. kas par, pret, atturas jāpārbauda elektroniski. Tātad sākam balsošanu. Visi nobalsoja. Balsošana beigusies. Pieņemts. 24 balsis par, 23 pret. B kompromiss, kas par? Pret atturas pieņemts. 158. grozījums par pret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 189. par, pret, atturas, pieņemts. 28. atkrīt, 190. 190. par, pret, atturas, noraidīts. E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 199. par, pret, atturas, noraidīts. 201 par, pret, atturas, pieņemts. 202 ar mutisko grozījumu no referenta puses. Vai jūs vēlaties to, par to kopā balsot? Labi, tātad 202 plus mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 210. Kurš par pret atturas pieņemts? noraidīts. G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 214. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Tātad 42. grozījums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Balsošana beigusies pieņemts. 215 par pret atturas noraidīts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 232. grozījums par pret atturas pieņemts. 233. par, pret, atturas, pieņemts. 234. par, pret, atturas, noraidīts. 235. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss I, kas par, pret, atturas, pieņemts. J kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 253. grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniegus referente. Tātad par abiem diviem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kā kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. 260. grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. 261. ar mutisko grozījumu, ko iesniegus referente. Tātad par abiem diviem. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. L kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 268. grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts. Apsvērumu punkti. 75. par pret, atturas, noraidīts. 66. pār, pret, noraidīts. 77. pār, pret, atturas, noraidīts. 79. pār, pret, atturas, noraidīts. 78 par pret atturas noraidīts. 80 par 80 par pret jāparbauda elektroniski. 80. apsvērumu punkts, sākam balsot. Beidzam balsošanu. Pieņemts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 85. un 86. ir atsaukti iekļauti. M kompromiss par, pret atturas pieņemts. 94. grozījums, kas par, pret atturas noraidīts. 95. par, pret atturas noraidīts. 96. par, pret atturas noraidīts. 97. par, pret, atturas noraidīts. 98. par pret atturas noraidīts. 5. par pret atturas pieņemts. 99. par. Nē, tas atkrīt. 100. par pret atturas noraidīts. 101. par pret atturas noraidīts. 102. par pret atturas noraidīts. Nē, ne, tas neatkrīt. 103. par, pret. Tāds patīs grupa bija par. Tātad 103. par, pret, atturas. Es domāju, ka norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad 103. grozījums. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Nē, pieņemts. Man likās, ka noraidīts. 105. par, pret, atturas pieņem 106. par pret atturas noraidīts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. 114. grozījums par pret atturas pieņemts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. apsvērums, 123. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. R kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 126. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 127. par, pret, atturas, noraidīts. 128 un 9, kas ir identiski par, pret, pret, atturas, pieņemts. Ievilkumi. Varbūt varam blokā balsot. Labi. Tad par 70 līdz 73 balsojam blokā. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojums par komisijas priekšlikumu ar attiecīgiem grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Balsošana beigusies. Pieņemts ar 44 deputātiem balsojot par, 4 balsojot pret un vienam atturoties. Apsveicam referenti. Un tagad balsojums Eiropas investīcija. Un tagad balsojam par uh, Eiropas investīcija bankas finansiālo darbību pārskatu par pret, pret atturas. Nē, jādara, laikam tas ir elektroniski. Bet jums ir vajadzīgi skaitļi. Nu, labi, tāpēc es arī konsultējos ar dienestiem. Tu sākam balsot, lai varam sākt sarunas vai trilogu, vai visi nobalsoja. 45 balsoja par, 4 pret. Nu, tas ir tātad spēcīgs mandāts mūsu uh, sarunu komandai. Un tagad pēdējais balsojums par investīciju, Eiropas Investīcija bankas finansiālo darbību gada pārskatu. Un šis, šī ziņojuma autors ir uh, Kirstus kungs. Sākam ar kompromisu A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. B kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 81. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. grozījums par pret atturas jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski, lai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par to nav jābalso. Tagad D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. 105. grozījums par pret atturas mm, jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 106. par pret atturas noraidīts. 108. par pret atturas atturas noraidīts. Inta 18 par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu jā, nevarēja arī tā viegli saskatīt. H kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Budžeta otrais par, par pret atturas pieņemts. Budžeta seši par pret atturas pieņemts. Tran 13 par pret atturas pieņemts. I kompromiss par. Ā, šeit bija arī mutisks grozījums Sāksim tātad balsot par mutisko grozījumu. Kas ir par? Pret? Atturas? Nu, e, jābalso elektroniski par mutisko grozījumu I kompromisam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, tā ir demokrātija. I kompromiss ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais 123. grozījums par pret atturas Jābalso elektroniski. Balsojam elektroniski par 20, 123. Kas, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 124. par pret atturas pieņemts. 141. par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Bet pārbaudīsim. 141. 141. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu jā. Man nu, tāpēc vajadzēja pārbaudīt. Tram septiņi. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Jē kompromiss par pret atturas pieņemts, kā kompromiss par pret atturas pieņemts, kā bis kompromiss par pret atturas pieņemts, 260. grozījums par pret atturas. Nu, atkal nav īsti skaidrs rezultāts, balsojam tādēļ elektroniski. 260. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Es divreiz jautāju, vai visi ir nobalsojuši. Tagad izrādās, ka ne visi nav nobalsojuši. Ne visi nobalsojuši. Divs 157. grozījums par pret atturas noraidīts, 293. par pret atturas noraidīts. Kompromiss kā bijis divi plus mutisks grozījums. Vispirms, kas par mutisko grozījumu? Kas ir pret? Atturas mums jābalso elektroniski par mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai Silvija arī ir nobalsojusi? Nu, jā, es uh, rūpējos par jums, jā, jo viens vēl nav nobalsojis. Nu, tagad uh, beid, beidzam balsot pieņemts kas atbalsta kompromisu kā bis divi ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņems. 20, 295. grozījums par pret atturas noraidīts. 302. par pret atturas noraidīts. 306. par pret atturas noraidīts. 308. par pret atturas noraidīts. Budžeta 3. 4. nav jābalso. Inta 10 par pret atturas pieņemts. Tran 15 par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts jābalso elektroniski. Sākam balsot 155. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 96 par pret atturas pieņemts. Ja sociālisti aktīvāk balsotu, tad būtu vieglāk saprast, kas notiek. 97 pār, pār pret atturas pieņemts, 98 pār pret atturas pieņemts, 912 pār pret atturas pieņemts. M kompromiss pār pret atturas pieņemts. Inta 11 pār pret atturas pieņemts. N kompromiss pār pret atturas pieņemts. 162. grozījums pārpret atturas noraidīts, 163. pārpret atturas pieņēmts, Inda 12 pārpret atturas pieņēmts, Inda 15 pārpret atturas pieņemts. O kompromiss pārpret atturas pieņemts. 169. pārpret pret atturas noraidīts, 178. pār pret atturas noraidīts, 179. pār pret atturas noraidīts, 184. pārpret atturas noraidīts, 202. pārpret atturas noraidīts, 204. pārpret atturas noraidīts, P kompromiss pārpret atturas pieņemts, Tran 4 par pret atturas pieņemts. Tran 5 par pret atturas pieņemts. 217 par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 218 par pret atturas noraidīts. 219. pār pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. T kompromiss par pret atturas pieņemts. 9.14 pār pret atturas pieņemts. 233 pār pret atturas noraidīts. 234 pār pret atturas, nu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts uh, apakšnodaļā 6 pārpret atturas pieņemts, U kompromiss pārpret atturas pieņemts, 239. grozījums pārpret atturas noraidīts. 242. pārpret atturas noraidīts, 243. pārpret atturas noraidīts, 249. pārpret pret atturas noraidīts, 252 par pret atturas nav skaidrs rezultāts, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 253 par pret atturas noraidīts. 254. pār pret atturas noraidīts. 255. pār pret atturas noraidīts. 256. pār pret atturas noraidīts. 261. pār pret atturas noraidīts. 262. pār pret atturas noraidīts. 263. pārpret atturas noraidīts. Vienmēr ir tas pats rezultāts, ticēt man. Tran 3 pārpret atturas pieņemts, Tran 9 pārpret atturas pieņemts, Tran 10 pārpret atturas pieņemts, Tran 11 pārpret atturas pieņemts. Tran 12 pārpret atturas pieņemts, Intas 7 pārpret atturas pieņemts, 264 pārpret atturas noraidīts, sākotnējais teksts pārpret atturas pieņemts, kompromiss V pārpret atturas pieņemts. 267. grozījums. 267. pārpret atturas noraidīts. 268. pārpret atturas noraidīts. Budžets 7, 8 nav jābalso. 9, 1 pārpret atturas pieņemts. 9, 2 pārpret atturas pieņemts. Dubultvēja kompromiss pārpret atturas pieņemts. 271. pārpret atturas noraidīts. 9.3 pārpret atturas pieņemts, 9.5 pārpret atturas pieņemts, 9.13 pārpret atturas pieņemts, Inte 16 pārpret atturas pieņemts, kompromiss X par pret atturas pieņemts. 274. grozījums par, jā, pervanš arī ir par pret atturas pieņemts. 275. pārpret atturas noraidīts. 279. pārpret atturas pieņemts. 9 pārpret atturas pieņemts. 911 pārpret. Jūs esat pār un Burkhards ir pret. Tādēļ mums jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, rezultāts parādījās ļoti īsu brīdi, bet nu bija 19 pār 21 pret, un man izskatījās, ka noraidīts. 9.15 par pret atturas pieņems, Inta 1 par pret atturas pieņems, Inta 2 par pret atturas pieņems, Inta 3 pārpret atturas pieņemts. Inta 5 pārpret atturas pieņemts. 280 pārpret atturas. Mm, mums jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā. Yeah sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z bis kas par pretāturas pieņemts 312. par pretāturas pieņemts pret atturas noraidīts, Inta 8 par pret atturas pieņemts, Inta 9 par pret atturas pieņemts, Inta 13 par pret atturas pieņemts. 30. punkts, sākotnējais teksts pārpret atturas pieņemts, 314. pārpret atturas pieņemts, 316. pārpret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Kompromiss AA par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts apsvērums B par pret atturas pieņemts. Kompromiss AB par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas. Vai jūs esat pret vai atturaties? Nu, tādā gadījumā mums jābalso elektroniski. Balsojam par 25. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 26. pār pret atturas noraidīts, 27. pār pret atturas noraidīts. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. AD kompromiss par pret atturas Aha, pieņemts. A, A, E kompromiss pieņems 47. grozījums par pret atturas noraidīts, 48. par pret atturas. Mums jābalso elektroniski par 48. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 49. grozījums par pret atturs noraidīts, 50. grozījums par pret atturs noraidīts. Vai ir kādas, kādi iebildumi, kaut kādas problēmas? They are all rejected, so we go original text, original text of recital G. Kā apsvērums sākotnējais teksts tagad. Yeah, he is right. You didn't know. Please read your notes. Thank you so much, Alfred. Compromise. Now we go to IF on H. Maybe that is what you. F. Par apsvērumu H. Kas ir par pret atturs pieņēmts? 54. grozījums par pret atturs atturas noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts. Tran A par pret atturas pieņemts. Tran B par pret atturas pieņemts. Tran C par pret atturas pieņemts. Ievilkums viens, sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts. Otrais ievilkums, sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas. Mums jābalso elektroniski par šo grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, tādēļ jau es arī gribēju, lai balsojam elektroniski. Noraidīts. Ievilkums 3 un 4, sākotnēs teksts pār pret atturas abi pieņemti, 4. grozījums pār pret. Ā, jā, par to arī jābalso elektroniski. Sākam balsot. Nu, šeit kāds laikam pelnījis par dāvanu. Nu, tā gan nav dāvana šai gadījumā. Tā tad beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Un Pablo tā tad ir nopelnījis dāvanu. Sastais, septītais ievilkums, sākotnēs teksts pārpret atturs pieņemti, Piektais grozījums pārpretāturs pieņemts. Sākotnējais teksts pārpretāturs pieņemts. Sestais grozījums pārpretāturs pieņemts. Devītais un desmitais ievilkums sāk pārpretāturs pieņemti. Devītais grozījums par pret atturas pieņēmums, desmitais grozījums par uh, pret atturas pieņemts. 11, 12, 13 iesvēr, ievilkums pār pret atturas pieņemt. 11 grozījums par pret. Nu, mums tomēr jābalso elektroniski. 11. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nebija īpaši skaidrs, kad es raudzījos jums. Tagad pēdējais no Pablo 12. grozījums. Manuprāt, Spānijā būs priecīga nakts pārpret, apstiprināts. Tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl nē? Nu, tas tā ir dokumentā. Ja jūs gribat redzēt savu vārdu, protokolā ar balsojiet. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār, 7 pret, 2 atturējušies. Apsveicam Kurī Kurcas. Līdz ar to mūsu balsošanas laiks ir beidzies, un es nododu priekšstādātāju grožas uh, savai kolēģei Kējai Svimbernai. Priekšsādātājs nezinu, vai jūs to dzirdējāt, bet ir notikuši teroristi uzbrukumi ārpus uh, parlamenta Londonā. Vienkārši gribēju jūs informēt. Thank you, ladies and gentlemen, if we can restart the session. Dāmas un kungi, paldies. Cerams, ka mēs varam atsākt darbu. Man ir liels prieks, kā priekšsādātāju šodien šeit otro reizi sveikt mūsu komitejā Elki Kēnigu. Viņa šeit ir kā vienotās noregulējuma valdes pārstāve. Un man ir liels prieks viņu dzirdēt šeit, ņemot vērā to, ka viņi no rīta izteicās par centrālo darījumu partneru sanāciju un noregulējumu. Tagad viņi runās par visu šo platformu, arī atbildēs uz jautājumiem. Un šī ir pirmā reize, kad mēs ar Elki Kēningu, Kēn, Kēningu tiekamies šeit 2017. gadā. Iepriekš viņi te bija pagājušā gada. Uh, de decembrī, un um, kopš tā laika Eiropas centrālajā bankā ir noticis ievir, ievērojams progress, uh, arī tajā skaitā arī īstenojot TILAP un MLAP. Es domāju, ka mēs par to dzirdēsim, un uh, es došu jums vārdu ievadrunai aptuveni desmit minūšu apjomā. Es aicinu deputāts ievērot piecu minūšu runas laiku. Paldies, Svinbernas kundze! Man ir ļoti liels prieks jūs šeit šodien uzrunāt. Un es šodien teicu, ka šī ir ārkārtīgi skumja diena Briselei, Beļģijai un Eiropai, bet arī ļoti skumja diena Londonai. To nākas konstatēt. Bet pāriesim pie tēmas. Es nemēģināšu atkārtot, cik tālu esam pavirzījušies uh, aģentūras izveidē. Uh, Ja jums būs jautājumi, es labprāt atbildēšu, bet eh, paraudzīsimies nedaudz eh, pagātnē. Kopš krīzes, kas eh, patiesībā sākās pirms desmit gadiem, 2007. gadā daudz kas ir mainījies, ir palielināta uzraudzība, tā ir arī saskaņota, ir paaugstinātas kapitāla pietiekama prasības. Šobrīd bankām ir ievērojami vairāk kapitāla, ir izveidota banku savienība, kas bija liels solis, un ir izveidots jauns noregulējuma režīms. Kā jau jūs zināt, šobrīd mēs runājam par centrālo darījumu partneru sanācijas un noregulējumu režīmu. Un uh, domājot par to, mēs vienmēr arī paturam prātā, kas vēl ir jāpaveic. Bet uh, gribēju teikt, ka Eiropas centrālā banka nesen publicēja pētījumu, kas pierādīja, ka galvenās Eiropas bankas, uh, kopskaitā 26, varētu izdzīvot uh, bez uh, domino efekta, ja viena no tām nokļūtu ievērojamās grūtībās. Un kopš uh, finanšu krīzes daudz kas ir noticis, lai padarītu finanšu sistēmu noturīgāku un bankas uh, savstarpēji mazāk atkarīgas. Tāpēc šodien, es domāju, var teikt, ka situācija ir uzlabojusies, tomēr mm, to joprojām nevar saukt par pabeigtu misiju. Mēs visi zinām, ka uh, atsevišķās dalībvalstīs ir pārmantotas problēmas, arī atsevišķās institūcijās un pārējo uz jauno satveru ir izaicinājums gan atsevišķām bankām, gan atsevišķiem tirgiem. Tomēr ir būtiski, lai mēs runātu par šiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk, tādā veidā, ka tas Banku Savienības satvaru ir tīpaši BRAD nesatricinātu. Un pateicos visiem kolēģiem par eh, citīgā darbu. Kopumā mēs esam šodien labā gatavi ne tikai banku, bankrotiem vai darbības izbēgšanai, bet es eh, domāju, ka mēs varam arī teikt, ka vairums eh, banku uh, Eiropā šobrīd ir tādā situācijā, ka to darbības izbēgšana neapdraudētu finanšu stabilitāti un ka tās varētu tikt eh, droši likvidētas, kad um, tās būs izgājušas cauri visām maksātnespējas procedūrām parastajā veidā. Šī gadījumā tā nav sistēmas vaina, ja tas notiek. Uh, un papildus drošības tīklus noregulējuma gadījumā, mūsuprāt, būtu attiecināms tikai uz tām bankām, kurām ir ievērojama tirgus daļa. Noregulējuma instruments tiks izmantots tikai tad, ja tas ir nepieciešams eh, valsts interesēs. Un tagad es eh, pārlieku pāri saviem eh, parastajiem komentāriem mm, neteikšu, ka ir jākoncentrējas uz maksātnespējas tiesību aktiem, kas ir uh, šeit medaļas otra puse, kā arī kopējo depozītu garantijas schēmu. Bet tagad pāriesim pie Emerald. Pastāstīšu ko mēs šogad gatavojamies darīt. Mēs plānojam izveidot uh, noregulējumu bank, mehānismu tām bankām, uh, kas, uh, kam tas varētu būt nepieciešams, nosakot uh, prasības uh, pret uh, minimālajām saistībām MPRO. Un tas ir mūsu galvenais instruments lai panāktu to, ka bankas ir iespējams uh, likvidēt. Es domāju, ka līdz šim mēs esam panākuši labu progresu, uzlabojot likvidējumību, stā, sākot identificēt šķēršļus noregulējumam, sniedzot uh, padomus par to, kā šos šķēršļus likvidēt, un arī izstrādājot mūsu vadlīnijas MRL. Mūsu galvenais darbs 2016. Eh, gadā strādājot pie MRLB, pabeidzot eh, <clears throat> analīzi par 17 banku darbu, identificējot eh, vājās vietas. Un šobrīd šīs vājās vietas nav tik daudz skaitlīgas, kā daudzi iepriekš teica, iepriekš mēs runājām par 110 miljārdiem eiro, un tagad tie ir nedaudz virs 21, lai kā, atkarībā no tā, kā jūs to saucat. Un kritērija noteikšana būtu problēma tikai ļoti nelielam banku skaitam, jo vairumā gadījumu uh, deleģēto aktu prasības jau izvirza stingrākus kritērijus bankām, tāpēc nav nepieciešamības uztraukties par slieksni. Un, kā jau es teicu, ne, Emerald ir um, ne, nepārsniedz 10% uh, kopējo saistību un uh, nodrošina pietiekamu zaudējumu absorpcijas iespēju. Tādējādi samazinot uh, nodokļu maksātāju ieguldījumu kreditoru glābšanā un detalizētāki jautājumi būs jāapspriež nākotnē. To nav iespējams izdarīt vienā piegājienā, un uh, Es domāju, ka mums vajadzēs pie tā atgriezties gan vēl šogad, gan arī nākamgad. Tomēr papildus eh, tām mums ir arī citas jomas, pie kurām ir jāstrādā. Mēs, eh, protams, domāsim par kritisko pakalpojumu, funkciju turpināšanu un eh, spējām piesaistīt eh, finansējumu, ja paaugstināt likviditāti. To mēs nevaram izdarīt vieni paši, tai ir nepieciešama centrālās bankas sadarbība, eh, tālāk piekļuve finanšu tirgus infrastruktūrai, pretējā puse tam, ko mēs apspēdām šorīt no rīta. Tirgus uzticības atjaunošana, visas tie ir jautājumi, pie kuriem būs jāstrādā, un mums būs jābūt ļoti realistiskiem. 2017. gads būs kritisks uh, operatīvo plānu īstenošanā, lai soli pa solim uzlabotu noregulējuma iespējas, un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs ejam pareizajā virzienā nākamo gadu laikā. Viena tēma, kas varētu būt interesanta jums, kā deputātiem, ir noregulējuma stratēģijas plāni, jo daudz tiek runāts par multiple point of entry, single point of entry, bet svarīgākais ir, lai noregulējumi plāni būtu izstrādāti katrai struktūrai, katrai bankai atsevišķi, katrai individuālajai grupai atbilstoši konkrētās jurisdikcijas maksāt nespējas tiesību aktiem, iekļaujot uh, MRL grupā un mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar dalību valstīm gan Banku Savienības satvarā, bet arī Eiropas Savienības satvarā, lai šīs stratēģijas varētu darboties. Un, protams, ka nav nekādas diskriminācijas pret dalībvalstīm, kas nav Banku Savienībā. Vēl es gribētu teikt vienu teikumu par uh, vienotā noregulējumu valdi. Uh, Eh, fondu. Mēs šobrīd strādājam pie 17. gada ieguldījumiem. Eh, ir ļoti daudz vēl jādomā par investīcijām, par to, kā īstenot mūsu investīciju stratēģiju. Tas varbūt nemaz nav tik aktuāli šobrīd eh, negatīva procentu kontekstā, bet vismaz mums ir jādomā par kvalitāti. Mēs tagad esam pabeiguši uh, um, aizdevumu uh, apdrošināšanas nolīgumus. Un visbeidzot daži komentāri par komisijas priekšlikumu par to, kā īstenot tīlek Eiropas kontekstā. Es domāju, ka mēs šo priekšlikumu apsveicam, bet mums ir uh, zināmas bāžas un jautājumi. Pirmais ir. Uh, saistībā ar faktu, ka komisija ierosina pirmo pīlāru, tātad obligātu emeraldu tikai attiecībā uz eh, astoņām institūcijām un pārējiem, uz pārējiem attiektos otrais pīlārs. Tas mums rada bažas, un es domāju, ka es atbalstītu EPA un citus, kas saka, ka ieturēsim labāk pauzi un paraudzīsimies, ka varbūt, ka uh, vajadzētu mazāk regulējumu, lai izvairītos no klīnas efektu. Otrakārt, attiecībā uz gāzips risinājums ir labs, bet varbūt arī citām bankām ir nepieciešams uh, vēl vairāk šāds risinājums. Un visbeidzot, un šeit es likšu punktu, atbildēšu labprāt uz jūsu jautājumiem, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka noregulējuma iestādēm ir jābūt elastīgām. Tām ir jābūt uh, elastīgām, lai darbotos MRL kontekstā un arī no laika viedokļa. Tā kā es domāju, ka jebkurš priekšlikums, kas eh, samazina noregulējuma iestādes elastību, izraisītu bažas. Man gan sāk trūkt laika, tāpēc gribētu tikai piebilst, ka joprojām ir daudz darāmā, bet gan banku sektorā, gan citviet eh, centrālo darījumu partneru atvesošanas un noregulējuma mm, iestāde būs gatava rīkoties. Paldies! Paldies, ka pastāstījāt par eh, šiem svarīgajiem jautājumiem. Tagad došu Himners kundzei vārdu, lūdzu. Paldies! Es gribētu sākt ar Miroru un Tīlāku, jo eh, jūs pieminējāt, ka tie tiks īstenot, bet pēdējais EPA ziņojums par eh, tilak īstenošanu norāda situāciju, kad netiek izpildīts kapitāla prasības, eh, nevis tāpēc, ka trūkst kapitāla, bet uh, nav šī te attiecība atbilstīgo parādu. Un tāda eba sniedz tādu kā periodu pirms sankciju piemērošanas, un uh, tas ir paredzēts arī likumdošanā, Jūs saucat to par elastību, ir nepieciešama. Ja mēs paraugamies uz uh, grozījumiem CRD, tad komisija ir izraudzījusies, uh, ir izvēlējusies atstāt šo te sešu mēnešu elastības periodu. Un es saprotu, ka jūs laikam esat uh, nedaudz nelaimīgi par šādu pieeju. Mans jautājums ir, kas jūsu skatījumā būtu labs risinājums, lai piešķirt šo nepieciešamo elastību, kas ļautu panākt efektīvāku rezultātu. Tas ir pirmais jautājums, un otrs ir par administratīviem jautājumiem. Jūs vēl neesat parakstījuši sapratnes memorādu ar komisiju, cik tālu man saprotams, bet varbūt jūs varētu paskaidrot, vai tur ir kādas cerības, ka tas tiks izdarīts. Un attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem vienotās noregulējuma valdē. Tur ir divi deleģētie akti. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā tiks šie te divi administratīvie jautājumi risināti. Paldies! Paldies par jautājumu. Tad, kad es runāju par elastību, es vairāk domāju par to faktu, ka Emerald Cipru vajadzētu pielāgot tā kā emralu XY vai Z atkarībā no uh, grupas struktūras un sarežģītības pakāpes. Bet tad, kad ir runa par šo te elastības eh, periodu vai šo te nogaidīšanas periodu, es piekrītu jums, mēs neesam apmierināti ar šo te fiksēto sešu mēnešu termiņu, jo varbūt situācijas, kad sešu mēneši ir pilnīgi pietiekams, labs eh, termiņš, bet var gadīties arī tā, ka sešu mēneši mums šķiet kā, kā solis nepareizā virzienā. Un, eh, ka, teiksim, arī kapitāla trūkums var rasties. Tā kā uh, Mēs domājam, ka lūgums sniegt piekrišanu no noregulējuma iestādes būtu viens no risinājumiem. Pavisam noteikti ir nepieciešams eh, dot kaut kādu laiku, lai varētu, piemēram, kapitālu iegūt, bet tajā pašā laikā ir arī jāpapēta konkrēta situācija, lai noskaidrotu, kādā situācijā tad šī banka atrodas. Uh, ja runājam par to, par mūsu sadarbību ar komisiju, mūsu sadarbība ir laba, mēs labi sadarbojamies, tiešām nav nekāda nepieciešamība pēc MU. Un jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz jautājumu advokāts spēja radīt, eh, tad, teiksim, kurš ko dara, kas ir vajadzīgs, un tāpēc mums nav pagaidām vēl tāds MLU risinājums. Bet cerība ir. Un visbeidzot, administratīvie izdevumi. Uh, jums taisnība, mēs atrodamies tādā delikātā situācijā. Komisijai joprojām ir jāpabeidz deleģēt akt, deleģētais akts par to, kā atgūt administratīvos izdevumus no vienotās noregulējuma valdes, kas attiec uz visu sektoru. Tā kā te ir runa par tām bankām, kur SSM bankas 2000 14. gada beigās, ja nekļūdos, kas priekšfinansēja administratīvo budžetu vienotajai noregulējumu valdei un galīgā sistēma cerams sāsties spēkā, nākam, būs, būs tad izstrādāt līdz nākamajam gadam un stāsies spēkā. Paldies! Un tagad esmu D grupas vārdā Verešas kundze, lūdzu. Paldies, Kanings kundze. Es vēlēju atgriezties pie slikto kredītu jautājuma un pie EBAS um, uh, prezidenta piedāvājumu vai ierosinājumu, kā šo problēmu risināt. Ja ir uh, vēlme darboties uh, slikto kredītu tirgu, tad pastāv uh, risks par uh, nevienmērīgu informāciju vai par, uh, teiksim, slepenām vienošanām starp tirgus dalībniekiem, bet mēs varētu izmantot Anglijas centrālās bankas pieredzi attiecībā uz Northern Rocks, kur, kur tika veikta īstenot jaukta veida izsole un rezultāts bija veiksmīgs. Vai ir paredzēts šādus priekšlikums izstrādāt komisijai? Un vēl es gribētu runāt par to, kurš tad ir atbildīgs par šo kopējo struktūru, ko mēs tagad esam izveidojuši jūs nevisai pozitīvi reaģējāt uz Eiropas Banku iestādes prezidenta uh, ierosinājumu. Uh, tas ir makroekonomisks jautājums, kas pārsniedz jūsu pilnvaras, bet, teiksim, vai Eiropas Savienība nevarētu izveidot tā saucamos slikto banku ar uh, sliktajiem kredītiem, neatkarīgi no katra atsevišķā spēlētāja iespējām tik galā ar sliktiem kredītiem. Kā jūs uh, vēlaties sākt dialogu ar tiem, kuriem ir tāds uh, plašāks skatījums uz slikto kredītu problēmu? Thank you for the question. Paldies par uzdoto jautājumu godīgi sakot, jautājums par to, kā rīkoties eh, slikto kredītu jautājumu gadījumos vairāk attiecas uz Eiropas centrālo banku, tā kā Daniela rīt no rīta uz to varēs labāk atbildēt, bet komentējot uz EBA priekšlikumu, es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts, ka sliktie kredīti ir tāds kā mantojuma jautājums, par ko ir jār, kas ir jārisina. Es personīgi šaubos, ka priekšlikums, kur to visi ievietos vienotā Eiropas bankā, nebūs tik eh, labvēlīgs, jo investoriem ir apetīti uz ļoti precīzi definētiem portfeļiem, nevis uz pārobežu portfeļiem, bet tas tie tā tehniski jautājumi runāja par EBA priekšlikumu. Es domāju, ka tur ir eh, tehniskas diskusijas, kas ir manā skatījumā apšaubāms, un eh, viena no tām ir uh, koncentrēties uz ekonomisko vērtību, kas nav tirgus vērtība, un tad, un tad jāsaka, ka bilants tomēr netiks um, izlīdzināt. Un tad runājot no taktiska viedokļa, es piekrītu, ka mums ir nepieciešama nepieciešams sniegt atbalstu mazajām bankām, lai tās vir, varētu virzīties uz priekšu, bet es eh, nedomāju, ka tas nozīmē, ka mēs vēlamies sistēmu, kurā ienāk tātad valsts nauda, un mēs neredzam skaidrā veidā, kā no šīs sistēmas šī te valsts nauda izkļūst. Tā kā tur man ir zināms šaubas, bet es domāju, ka pats svarīgākais ir uh, panākt nepieciešamo caurskatāmību šajos portfeļos un tad censties atrast ietvaru, lai tīpaši atbalstītu mazākas in institūcijas eh, šos lolas tvērt. Es uz otro jautājumu īsti nevaru atbildēt tādēļ, ka ne, neesmu īsti pārliecināta. Kas ir atbildīgs? Pavisam noteikti bankas, banku uzrauks tagad. Uh, rīkojas, un jūs jau to redzējāt arī no vadlīnijām, kas eh, nesen tika izplatīts, un eh, jāsaka, tas pavisam noteikti ir mums visiem ļoti būtisks tēmats, gan komisijai. Tas ir svarīgi, lai domā tieši par šo te ietvaru, bet attiecībā uz vienoto noregulējumu valdi sliktā banka vai kāds pārvaldnieks, nu, varbūt, ka to varētu kaut kādā veidā noregulēt, bet tas nav problēmas risinājums. Es ceru, ka viņi to risinās uh, tādā augušā koncernā, nevis uh, noregulējumu bankas veidā. Paldies, un tagad nākamais deputāts. Ernests Ortisens, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kēnigs kundze. Es esmu priecīgs dzirdēt, ka jūs uh, vēl, vēlties palikt pie šī te atbildības lāmēs, bet kas attiecas uz, uh, uz tilaku, ir ļoti vieg, viegli izdarīt aprēķins, ja mēs izmantojam 18% no aktīviem un 65% no citiem pasākumiem, tad tad mēs varam šo situāciju atrisināt. Man ir jautājums, vai komisijai nevajadzētu būt ambiciozākai attiecībā uz, uz tēlak, tātad uh, totālo zaudējumu absorbēšanas kapacitāti. Bet runājot par šīm prasībām, mēs redzam jaunas tendences sadalīt uh, šos te, šīs te smagās uh, prasības un vadlīnijas. Un, uh, un daudzi uzraugi to ne tikai ir vienas prāts, ka šo vadlīniju pār, tā kā šo vadlīniju pārkāpums, pārkāpumu netiek uh, nekādīgi sodīti, tad būtībā tam tie ir bezjēdzīgi. Mans jautājums ir, kādos apstākļos jūsuprāt uzraudzības iestāžu rīcību var ignorēt šajā situācijā? Paldies! Es domāju, ka pārveidojot tīlāk dokumentāciju par likumdošanu un, un uh, saglabājot šīs te proporcijas 18%, 6,75% ir tikai viena no problēmām. Un tāpat tas arī Emrau ietvaros. Tur ir pirmais pīlārs, tur taisnība, parasti tas nesasniedz 8%, un uh, ir otrais pīlārs. Tas ir kas tāds, par ko ir jālem noregulējumi iestādē, balstoties uz savu riska analīzi, un tieši tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešama elastība, lai atkarībā no sistēmiskās nozīmes, no sarežģītības mēs varam izlemt par pareizo otro pīlāru šīm institūcijām. Tā kā es domāju, ka mēs paliekam pie sava argumenta, ka tīrā loģika ir tāda, ka ja ir viena no lielākām institūcijām vai, teiksim, viena no ļoti lielām institūcijām, tad jums ir jāspēj nākt klajā ar nepieciešamo kapitālu jau pirmdienas rītā, lai atgūtu tirkus uzticību un tad sākt rīkoties. saskaņā ar otro plānu. Tā kā es domāju, ka ir jābūt ambicioziem un jāraugās, lai otrais pīlārs eh, labdarbotos. Otrs jautājums par vadlīnijām un prasībām. Es domāju, ka šajā situācijā tas ir atkarīgs no situācijas, jo var darboties ar otrā pīlāra vadlīnijām, ja notiek cieši uzraudzība, un tad, kad banka nepieturas pie otrā pīlāra vadlīnijām, tad tās var pārvērst par otrā pīlāra prasībām, un līdz ar to jums jau rodas tāds stingrs arguments rīkoties. Tā kā tas ir tāds, tāds rīks, ar kuru var labi strādāt, bet ir nepieciešama stingra uzraudzība. Paldies! Marko Valī nākamais jautājums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divas reizes šis parlaments ir pieņēmis rezolūcijas par Banku Savienību. Un šajās rezolūcijās tika izteikta nostāja stiprināt vienotu uzraudzības mehānismu. Ja jūs paraugties uz, uz bilans Ziemeļa Eiropā, tad ir redzams, ka bankā, banks ir par apmēram 80% pakļauts uh, šādu veidu eh, trešā līmeņa instrumentiem, bet eh, gandrīz pretēja situācija ir eh, Eiropas dienvidos, kur ir ļoti maz šī ekspozīcija trešā līmeņa aktīviem, bet ir daudz lielāks parādrisks. Kā jūs vērtētu kredītsistēmas uzraudzību, jo izstāsta, ka tur ir sistēmiskas problēmas saistībā ar uh, aktīviem, kurus ir grūti novērtēt, jo cenas tiem nosaka bankas. Es gribētu uzzināt, kā vienotā noregulējuma sistēmas ietvaros šos riskus var izvērtēt un uh, kā jūs varat izveidot uh, efektīvu un uh, uzticamu noregulējumu plānu, tādēļ, ka ir ārkārtīgi grūti piešķirt vērtību daudziem no šiem aktīviem. Es par to esmu norūpējies jau ilgāk laika. Es tiešām nesaprotu, kā šo problēmu var noregulēt. Es nezinu, vai trūkst grības, lai to atrisinātu. Mēs runājam par desmitiem miljārdu eiro, ja pat ne vairāk, tā kā tas tiešām ir ārkārtīgi nopietns jautājums. Un es esmu nobežījies, ka Eiropa. Uh, varētu beig beigās atrasties viesuļu vētras pašā epicentrā, ja mēs nerisināsim šo jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Trešā līmeņa aktīvi ir eh, tāds temats, ko uzraug šajā te situācijā SSM ļoti cieši uzrauga, jo Tas ir arī ļoti būtisks jautājums uh, banku uzraugiem un arī grāmatvežiem raudzīties, ka tikai tāda aktīva, kas, uh, kas, kas kvalificējas kā trešā līmeņa aktīva, tur tiek ieskaitīta. Un te es izmantoju. Un, un tā tad ir jāpārbauda šie dati, salīdzinot tos ar reālo pārdošanu un tad jāskatās, kā šie modeļi savietojas. Bet tas tik tiešām ir jautājums par uzraudzību, es jums piekrītu, tas ir arī jautājums, kas mums ir jāapsver tad, kad mēs izstrādājam noregulējumu plāns, kad ir nepieciešama caurskatāmība un visi dati arī no uzraugu puses, un eh, kuriem mums ir eh, jāveido adekvāti amortizācijas plānu, tāpat kā mēs, teiksim, izstrādājam garantiju portfeļus, domājot par to, kāda ir iespējamie riski un, un tāpat domājot par vērtībām, par kaut kādām atlaidēm, kas ir piemērojamas noregulējumu situācijās. Bet tik tiešām ir ļoti grūti novērtēt aktīvus. Nākamais jautājums no Hokmarka puses. Paldies, eh, priekšsēdētāji atvainojas. Man šķiet, ka mēs nedaudz kavējamies ar laiku, bet vēl es kungs vēl vēlas eh, savu jautājumu papildināt. Es atvainojos, man joprojām bija atlikusi viena minūte papildu jautājumam. Man joprojām nav skaidrs, kā jūs gatavojaties eh, izvērtēt šos skaitļus. Ja mazs šoks tirgu var izraisīt eh, vērtības krišanu, kas ļoti būtiski. Uh, ja mēs domājam par iekšējiem banku modeļiem, es bieži vien domāju, nu kāpēc šiem instrumentiem netiek piegriezt pietiekami vērtī, vērība, jo tas ir ļoti būtiski, ja mēs eh, nonākam pie ļoti smagām problēmām saistībā ar sliktiem kredītiem. Man ir tāda, tāds važs, ka jūs atbild arī virzījās tajā uz to pusi. Uh, Es domāju, ka šis jautājums ir vairāk risināms no uzrauga puses, jo uzraugs nemitīgi seko līdzi un uzrauga visu šos aktīvus un pavisam noteikti liek uzsvaru uz trešās pakāpes aktīviem, kā tirgus riska jautājumu un uh, uz sliktiem kredītiem, kā kredīti jautājumiem. Tā kā abi jautājumi pavisam noteikti ir jārisina un ir jābūt ļoti piesardzīgiem tos risinot. Paldies, es nākamreiz uzmanīgāk sakošu līdz pulksteniem. Hokmarka kungs. Paldies. Es ar tagad raudzīšos vairāk pulksteni. Paldies par jūsu prezentāciju. Es eh, ievēroju, ka tad, kad jūs runājāt par eh, totālo zaudējumu absorpcijas kapacitāti, ka jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams tiešām nodrošināt pietiekamu kapitālu, un tas tiešām ir ļoti būtiski. Bet visa ideja par, eh, par šo te BRD, mm, mm, par šiem te noregulējumiem ir, ir tā, ka kapitālam ir jābūt pieejamam. Uh, Tas ir ļoti būtiski, ka katram investoram ir jāzina, ka, ka viņš saskars ar risku, un es domāju, ka tajā brīdī ir arī ļoti būtiski, lai nerastos eh, domas, ka ir kaut kāda aktīva kas ir vērtīgi un savukārt cita aktīva, kas nav vērtīga, jo tas tādējādi mazinātu uh, to uzticamību. Un vēl es gribētu atgriezties pie šī jautājuma, jo. Gribētu zināt, kā varētu risināt pašreizējo situāciju, tā lai šāda prezumcija nerastos, ka ir kapitāls, kas, teiksim, nav kur, nav, nav, kur, kur nevajadzētu rast noregulējumu un cits kapitāls ir glābjams. Uh, Jūs varat domāt par to, kā šīs, kā šīs sistēmas tiek veidot šodien. Varbūt jūs varētu pastāstīt par savu pieredzi, par savām domām, ņemot vērā mūsu eh, gaidāmo darbu pie telak un citiem jautājumiem. Paldies! Jā, man liekas, ka jums tik tiešām ir taisnība. Viena no viens no vislielākajiem pārpratumiem bija tas, ka cilvēki domāja, ka tikai daža veida mm, aktīvu gadījumā, uh, pasīvu gadījumā notiek šī te noregulēšana. Tā, nu. No? Jo neviens nesaka, ka runājot par, uh, par, par, par kaut kādiem Par privileģētajām obligācijām jums nav nekāda riska. Tā kā jāsaka, banka obligācijas netiek uh, izdalītas, netiek, netiek izšķirts, kas, uh, kam tās pieder. Reāli skatoties viena lieta, kas mums ir nepieciešama, un es domāju, ka šajā ziņā komisijas priekšlikums ir solis pareizā virzienā, ir atzīties, lai uh, būtu tāpat kreditoru klase, būtu gan privileģētās obligācijas, bet lai būtu arī eh, kreditori, no nu, kuriem no praktiski apsvērumu dēļ eh, nevar glābt un to saukt par tādu operatīvo soli. Tā kā ir jāraugās, lai būtu labāka un caurskatā uzskatām, ka kreditoru hierarhija, vienalga, vai mēs izmantojam trešo pakāpu, par ko tiek domāts tagad, vai, teiksim, privileģētas obligācijas vai nē. Tā kā jāskatās, kāda ir kredīta hierarhija, un par to ir jāinformē tirgus, lai tirgus var attiecīgi novērtēt šos aktīvus. Cik citi jautājumi. Būtu muļķīgi teikt, ka mēs esam apmierināti ar, ar šo BRB jautājumu risinājumu, ir nepieciešama lielāka subordinācija. Tēlāk ir viens no jautājumiem, kas mums ir jārisina, bet vis, un visbeidzot ir liela nepiecie, ir lielāka nepieciešamība varbūt nevis um, BRD jomā, bet uh, drīzāk būtu jārisina jautājums saistībā ar individuāliem uh, dalību valstu maksātnespējas likumiem, tādēļ, ka tā ir vienotām jomām, kur ir jāpanāk progress. Tātad tie tie jautājumi, kur ir jābūt pietiekami drosmīgiem kas, un apņēmības pilniem attiecībā uz maksātnespējas likumu došanu. Nu, Tas ir ļoti būtiski. kas varbūt ir nu, ļoti būtisks jautājums tieši attiecībā uz šo jomu. Paldies, Vaisakam kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies, paldies priekšsādātāji. Um, Mans pirmais jautājums varbūt ir tāds kā turpinājums Gunāru uzdotiem jautājumam par uh, šo te uh, glābšanu. Ja mēs paraugamies uz realitāti, kā mēs risinam situācijas ar lielām bankām šodien Eiropā, tad uh, mēs tādu piesardzīgu rekapitalizāciju veicam. Mēs runājam, un es tiešām arī izjūtu zinām simpātijas par to, mēs runājam par par ideju par uh, slikto kredītu banku, lai mums uh, nevajadzētu tādas smagas uh, glābšanas formas īstenot. Un, ja es domāju, ka šāda te risinājuma, noregulējuma risinājums būtu pieņemamāks, ja tam būtu pieejams kapitāls. Tas mans pirmais jautājums. Otrs jautājums ir saistīts ar kaut ko, ko jūs pieminējāt. Tātad šī te vien, viens pieturs noregulējuma iestāde un, un komisijas priekšlikums šajā kontekstā attiecībā uz uh, trešo valstu bankām. Mans jautājums, jā. Ja to dara ASV un, un ES, tad varbūt, ka mēs varam atvadīties no šāda vienotā noregulējuma sistēmas un izveidot kaut ko citu. Paldies! All, not... Paldies! Pirmkārt, es domāju, ka mēs nesam šādu profilaktisku rekapitalizāciju piedzīvojuši, bet eh, nu, pastāv šīs eh, prasības, priekšnosacījumi, šād, šāds scenārijs būtu iespējams, bet eh, rodas tāds jautājums, jo tuvāk mēs nākam, nu, nākam šim jautājumam, jo vairāk pastāv bažas, ka šis bail-in uh, Uh, process varētu nodarīt kaitējumu, jo noregulējums jau nav tāda bankas atzimšana obligāti un cilvēks zaudē savas īpašuma tiesības. Un šeit ir uh, nu, ne tikai runa par uh, par kapitālu, bet uh, Nu, es varbūt eh, piekritīšu Gunāra uh, komentāram par to, ka visa veida šiem kapitāla turētājiem ir uh, jāpiedalās noregulējumā. Tātad šīs uh, obligācijas atsevišķos gadījumos ir varbūt arī pārdotas nepiemērotiem investoriem. Par uh, priekšlikums par stā, uh, pagaidu holdinga vai starpnieku holdinga kampāniju, tas ir saprātīgs uh, risinājums, domājot um, par, arī par atklātību un par darbību, jo ir vairāki šādas struktūras Eiropā, kas ir pārāk mazas. Un šeit, lai tos, tām būtu viens uzraugs, šeit ir dažādi uzraugi iesaistīti, un šis priekšlikums dod uh, lielāku iespēja nodrošināt atklātību uzraudzīšanas procesā un noregulējumu procesā. Un es domāju, ka mūsu vērtējums saskana ar ECB vērtējumu mm, no uzrauga viedokļa. SPE, mm, nu, es pati jau iepriekš esmu teikusi, ka uh, nav simtprocentīgi tīras SPE vai tīra MPE, ka šādi uh, starpholdingi ar uh, dažādiem SPE vai MPE stratēģijām ir varbūt realistiskāks risinājums un arī mūsu iekšējā plānošanā cevišķas grupas izvērtējot uh, ir eh, rezolūcija eh, noregulējuma vienības. Un es domāju, ka šis eh, tāda koncepcija būtu, protams, teorētiski laba, bet praksē mēs saskarāmies ar jaukta veida formām. Un tagad vārds Esterai Delange. Paldies, Kenigs kundze, ka jūs uzstājaties atkal mūsu komitejā. Man divi jautājumi par telak. Es um, nu, ar interesi klausījos jūsu bažās, ko paudāt par komisijas priekšlikumu, par to, ka ir liela atšķirība starp globālām sistēmiski svarīgām bankām un citām bankām un iest, banku iestādēm. Nu, vai jūs domājat, ka ir jābūt pap papildus aizsardzības līmenim dēsips, tagad tas ir gāsips, lai, nu, mēs teiksim, ka Montede paši banka, kas nav globāli sistēmiski svarīga banka atsevišķos uh, scenārijos tā tomēr varētu radīt sistēmisku stresu visā banku sektorā. Un uh, Otrs jautājums ēdis depozītu no uh, garantiju sistēma, mēs pie tā strādājam. Jā, un ir valstīs, kur šis aizsardzības līmenis nav, nav a, ekvivalents Eiropas noguldījuma garantijas schēmai. Un uh, Vai tad uh, šādām valstīm vajadzētu iesaistīties Eiropas schēmā, ja aizsardzības līmenis nav ekvivalents? Vai jūs piekrītat šādai pieejai, jo tad jums būtu daudz darba kopā ar komisiju, lai izvērtētu ekvivalenci? Tā kā jums uh, stāv priekšā vēl uh, ekvivalents pārbaudas, nezinu, vai tas jūs īpaši priecē. Es uh, gribētu dzirdēt jūsu sākotnējo reakciju šiem jautājumiem, un pēc tam mēs vēl eh, varētu uzturēt kontakts arī turpmāk. Jā, atbildes komisija skaitri runā par atklātību, tilak eh, kontekstā attiecībās globāli uz sistēmiski nozīmīgām bankām bet uh, nākamais eh, banku līmenis arī ir sistēmiski tikpat svarīgs, ja mēs runājam par Deutsche Bank, Commerzbank. Tās ir sistēmiski svarīgas mūsu valstī. Un pastāv bāžas, ka pirmajā pilārā, ja tas attiektos tikai uz globālām sistēmiski svarīgām bankām, tad būtu uh, grūti nodrošināt, ka balstoties uz, M, uz otro pilāru var nodrošināt tādu pašu MRL. Un varbūt labāk tad būtu norādīt, ka tas ir uh, svarīgs uh, attiec uz valstīm, valstī svarīgām uh, banku iestādēm. Uh, Un tas, ka, teiksim, šīm bankām nav pirmā pīlāra, nenozīmē, ka MRL prasības būtu zemākas. Nu, šis risinājums varbūt nav tik viennozīmīgs. Es iestātos par obligātu uh, pirmo pīlāru arī šim otrā līmeņa bankām. Tāpat es. Uh, konstatēja bāžas banku savienībā un Eiropā par to, ka ir tagad virkne gadījumu, ka e, banku iestādēm ir filiālis citās dalību valstīs, un tas rada zināmu spiedienu uz noguldījumu garantu tiesas sistēmām valstīs, kur šīs struktūras atrodas, un tieši šīs vājākās vai mazākās valsts, vienalga, kā mēs to nosauksim, eh, kurās nav tik eh, stipras eh, noguldījuma garantijas sistēmas, vai tās vispār apzinās, ka viņas tagad ir uzķērušās uz āķa ar šīm uh, Uh, citu valstu banku iestāžu filiālēm. Un jā, mums jādomā par to, kā šo sistēmu, situāciju risināt, kā panākt reālu ekvivalenci. Kad es runāju par, dzirdu runājumu par ekvivalenci, es jau šīs problēmas visas saskatu un jau prognozēju. Paldies, Kenigs kundze. Un Tagad brīvā mikrofona procedūra zālē esošajiem deputātiem. You, Mr. Zani. That's fine in that case. <laughs> Provence. Thank you so much. Paldies, Pervanš Beres. Jā, paldies par uh, jūsu sniegto informāciju. Es gribētu atgriezties pie jūsu šorīt teiktā. Jūs teicāt, ka jums jau ir uh, Uh, bijis viens gadījums, kad ir bijis jāveic mediācija, un es gribētu zināt, kādos nosacījumos šis mehānisms, kas līdz šim ir izmantos tikai izņēmumu gadījumos, kā tad tas darbojas reāli. Nu, jums bija grūti panākt vairākumu atbalstu kolēģijā, un kā jūs vērtējat šo uh, mehānismu vai to nevajadzētu padarīt vieglāk uh, izmantojamu. Un uh, tāpat ir uzsākušās diskusijas padomē par Eiropas nogu, noguldījumu garantijas schēmu un uh, backstopu. Jā, vispirms par mediāciju nosacījumi, lai varētu uzsākt šo mediācijas procesu. ESMA kontekstā ir atšķirīgi. Noregulējuma kolēģijas gadījumā viena no uh, iestādēm nav apmierināta ar uh, noregulējumu plānu. Uh, un uzskata, ka ja kāds punkts nav e, red, e, adekvāti atspoguļots, tad e, tā var pieprasīt mm, mediāciju, un tad, protams, ir nepieciešams vairākuma atbalsts, lai šis process uzsāktos. Un šorīt es šo gadījumu pieminēju divu iemeslu dēļ. Tātad ir puses, kam ir pamatotas intereses CCP sanācijā un noregulējumā, vairāk noregulējumā šajā gadījumā, un tad viņi visi ir jānosēdina pie galda, viņiem ir jāvienojās eh, par skaidru mehānismu pielietošanu, ja nē, tad būtu jābūt šai mediācijai. kā to pieminēja Stīvs Majors šorīt. Otrs uh, temats Eiropas depozītu vai noguldījumu garantijas sistēma, schēma veido, eh, virzās uz priekšu lēni, bet tomēr virzās uz priekšu un par šo backstopu Eh, padome eh, strādā pie šā jautājuma, strādā pie tehniskiem eh, nosacījumiem šīm backstopām, bet tas viss prasīs laiku. Un mums, protams, ir jāvienojas, bet pamatmērķis ir šis backstops. Tomēr es neprognozēju, ka šis darbs varētu tikt pabeigts uh, Maltas prezidentūras laikā un iespējams pat ne Igaunijas prezidentūras laikā, bet, nu, būsim tomēr optimisti. Pērvanš, no, vai jūs vēl vēlaties uzdot papildu jautājumu? Jā. Ja. Es gribētu, lai jūs atgrieztos pie jūsu gūtās pieredzes šajā mediācijā, kā šis process tiek iedarbināts un kā tas viss notika un kādus secinājumus jūs varat izdarīt, ko jūs varat mācīties pārvaldības jomā. Es gribu zināt, kā tas viss notika. Nu, mūsu gadījumā tā bija mediācija Eiropas banku iestādē. Viena no dalību valstīm bija nopietnas bāžas par to, ka, ka e, netika pienācīgi atspoguļots filiāls interešu e, aizsardzība e, šajā gadījumā, un tad bija ļoti ierobežota iespēja virzīties uz priekšu šais jautājumos, bet, nu, šīs eh, debates eh, tomēr Eiropā būtu par to, ka mums ir jāatzīst iekšējā tilak vai emra, emrā nozīme un kā nodrošināt, ka šī teorētiskā pieeja reāli darbojas arī praksē. Es negribu pārāk iedziļināties atsevišķās lietas detaļās. Uh, man uh, runātājs saraksts ir beidzies, un tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Svens Gigolds. Uh, jā, labvakar, Kenigas kundze. Varbūt, <laughs> lai neatpaliktu no visiem viesiem, kas runā angliski, es pārslēgšos uz angļu valodu. Man ir viens jautājums, kas droši vien ir ļoti būtisks Jūs redzat, ka notiek milzīgas diskusijas un arī tirgi diskutē par vairākām bankām, kuras a, tirgus a, vērtē, kā esošas a, uz kredīts aiztību neizpildes robežas un kuras ir tieši pakļautas vienotajam uzraudzības mehānismam. Vairāk, aizvien vairāk cilvēku uztraucas, vai centrālā banka jau nepārkāp eh, mātes eh, uzņēmumu uzraudzības eh, pamatprincipus, ļaujot bankām, kurām ir daudz nelikvido ak aktīvu, turpināt darboties. Jūs varat tā turpināt darīt vai arī iedarbināt procesu paši pēc tam, kad uh, redzam slikto pieredzi pagātnē. Un es gribēju jautāt, vai jūs esat rūpīgi vērtējuši šīs bankas ECB uzraudzības pilnvaru ietvaros un domājuši par to, vai ir nepieciešams uh, jums pašiem pēc savas iniciatīvas uzsākt noregulējumu procesu. Varbūt jūs esat apsprieduši to uh, kolēģijā, un vai jūs nesat domājuši par to, vai nepieciešams uzsākt noregulējumu procesu šīm lielajām bankām ar nelikvīdajiem aktīviem? Es jau gaidīju, ka šāds jautājums būs. Un šeit, eh, protams, ir divi iedarbināšanas mehānismi. Un ir skaidrs, ka mēs vērtējam ikvienu banku un eh, arī tajā, tajā skaitā tās nestabilākās bankas, ja tā drīkst izteikties. Mēs eh, tām sakojam ļoti cieši, tomēr, manuprāt, šobrīd mēs esam situācijā, kur mums eh, ir jāsecina, ka bankām varbūt priekšā stāv lieli izaicinājumi, tomēr nav pieņ, pamata uzskatīt, ka tās eh, pārtrauks savu darbību. Bet eh, veicot eh, analīzi, mēs uzskatām, ka tas būtībā ir uzrauga pienākums, kuram ir krietni vien vairāk informācijas. Mēs esam tikai otriem. Mēs, protams, to vērtējam, raugāmies uz bankām un, ja būs nepieciešams, mēs eh, iedarbināsim nore, noregulējumu procedūru bankām, kuras eh, ir ar lieliem nelikvidiem aktīviem. Vai jūs esat detalizēti pētījuši vienu vai vairākas bankas eh, šajā kontekstā un lūguši papildus informāciju? lai pārliecinātos, ka ECB lēmumi vai to iztrūkums jūsu starpā ir pamatota. Es nekad nekomentēju šādas situācijas, bet uh, ir vairāki gadījumi, kur mēs uh, sakojam līdzi ļoti rūpīgi. Varbūt uh, papildu jautājums, vai jūs varētu precizēt, cik daudz lietu šobrīd ir nonākušas uh, līdz šim līmenim? Nē, jo. Uh, tad es domāju, ka jūs sāksiet to salīdzināt ar savu sārakstu, un kā jau es teicu, ir vairākas šādas lietas, nav tikai viena vai divas. Liels paldies, Kēnigas kundze, un kaut arī ir vēl palikušas eh, dažas sekundes, man šķiet, ka vairāk laika atbildēm nav. Pirms es pielieku punktu šai sanāksmē, es gribēju paust uh, to, ka mēs uh, jūtam līdzi un paužam līdzjūtību uh, šīs dienas um, terora akta upuriem Londonā ir vismaz um, divi bojā gājušie, vismaz tikpat daudzi ir mm, guvuši smagus ievainojumus. Mums uh, ir jādomā arī par mm, ārkārtas dienestiem, kas uh, šobrīd uh, rūpējas par bojā gājušiem un ievaino, ievainotajiem. Un, um, Rītdien mēs uh, sāksim savu darbu deviņos. Tiekamies!